Good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi! Atvainojos, ka nokavējos. Parasti es nekavējos. Labdien, Brigita! Atvainojos mūsu referentam, kurš bija ieradies laikā. Kolēģi, sāksim ar vienoto vīzu formātu 29. novembrī bija tikšanās eh, par šo jautājumu, un Silvija Irgona Kaufmana referente tagad informēs eh, komiteju par šo sarunu uh, situāciju. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Klod. Varu izteikties pavisam īsi. Vīzu uh, marķējumā. Uh, Tur ir runa par to, ka ir arī viltotas vīzas apritē, un jau ilgāku laiku ekspertu grupa ir eh, izteikusi priekšlikumu, kā varētu mainīt noteikumus, lai vīzas padarītu drošākas pret viltojumiem. Un komisija, balstoties uz ekspertu grupas priekšlikumiem, 2005. gada jūnijā iesniedza savu priekšlikumu, lai. Um, aprīkotu vīzas ar jauniem drošības parametriem un specifikācijām. Ziņojums komitejā pagājušā gada 16. februārī tika ar lielu vairākumu pieņemts un m, mm, tika arī nobalsots 30. maijā par mandātu sarunu uzsākšanai ar padomi. Diezgan daudz laika ir parā, pagājis 20 9. Eh, novembrī pagājušajā gadā bija pirmais trialogs, un eh, tas eh, visumā noritēja ļoti konstruktīvi, un tur izrietēja vēl divi punkti, kas vēl ir jāatrisina. Pirmais problemātiskais punkts, un manuprāt tas ir svarīgākais, ir jautājums par to, vai īrija arī turpmāk vēl piedalīsies ehm, šajā vīzu uzlīmes programmā, un šeit problēma ir tāda, ka padomē un komisijai ir atšķirīgas eh, tiesiskās pozīcijas attiecībā uz to, kā to vajadzētu risināt. Šīs atšķirīgās eh, tiesiskās pozīcijas pastāv, un mums kā parlamentam šeit eh, patiesībā būtu tāda starpnieka loma pildāma. Un tomēr jāuzsver, ka visas institūcijas vēlas, lai īrija saglabā dalību šajā regulā. Uh, Otrais punkts uh, ir pārējais periods, uh, eh, kura ietvaros vēl būtu uh, spēkā iepriekšējā regulējuma vīzu marķējums. Šeit vēl ir jānoskatro pozīcijas starp institūcijām, un tomēr esmu diezgan droša, ka Maltas prezidentūras laikā mēs varēsim atrast risinājumu, lai abus šos vēl neatrisinātos jautājumus atrisinātu. Nu jā, es ceru, kā jau teicu, uh, ka tas īpaši ilgu laiku neaizņems un ka paveiksim to Maltas prezidentūras ietvaros. Lielas paldies, Silvija. Ja nemaldos, tad ir tikai viens kolēģis, kas grib izteikties. Žēlās deprē, vai tas ir par šo jautājumu? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau teica mūsu referente, šeit uh, ir runa par diezgan svarīgu jautājumu, jo te mēs cenšamies rīku, cīnīties pret dokumentu viltošanu, un tas ir vīzu uh, uzlīmes, ja viņietes, kas uh, pēdējā laikā ir diezgan izplatīta parādība. Diemžēl tā ir un tāpēc ir jāpanāk rezultāti šajā jautājumā. Es gribētu apsveikt mūsu referenti par to, cik aktīvi viņi strādājuši šajā jautājumā. Man ir vairāk kārt bijusi iespēja ar viņu runāt, un paldies arī eh, par to, cik viņi labi eh, sadarbojās ar eh, ēnu referentiem, un var viņai vēlēt tikai visu to labāko, lai panāktu vienošanos un lai viņai veiksmīgi izdotos darbs pie šī jautājuma. Paldies! Jā, tiešām ēnu referents no Alda grupas izsaka uzslavas vārdus. Paldies jums un paldies arī Silvijai Ivonai par šo darbu. Ja nemaldos, tad turmākajās nedēļās arī būs nākamais trialogs, bet nu redzēsim. Mēs ceram, ka tiešām būs labs progress Maltas prezidentūras ietvaros. Paldies par šo ziņojumu. Tā, kolēģi, tagad desmitais līdz divdesmitais punkts kas ir 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšana. Referents ir Ježeka kungs, vai es atvainojos, Žerār, jūs aizstāsiet Ježeka kungu. Es uh, atvainojos tikko um, saņēmu šo informāciju, es atvainojos. Uh, Bet, ja jūs vēlaties eh, izteikties, eh, tad eh, lūdzu dariet to. Uh, merci, Paldies, priekšsēdētāji. Tātad es nerunāšu savā vārdā, bet aizstājot savu kolēģi Pēteru Žezeku un arī kā Alta grupas pārstāvis. Referents vispirms gribētu Tātad es eh, nolasīšu to, ko eh, um, ir sarakstījis Iežeka kungs. Eh, tātad viņš vispirms grib paust savu apmierinātību par to, ka ir samazināts kļūdu procents budžeta izpildē 2015. gadā jo īpaši ņemot vērā lielo skaitu izaicinājumu, ar, ar kuru ir saskārusies Eiropas Savienība pēdējos gados. Un Viņš ir arī apmierināts par to, ka ir izdevies piesaistīt vajadīgos resursus migrācijas jautājumu risināšanai Eiropā. Viņš arī vēlas uh, uh iedrošināt uh, DG Home uh, sniegt konkrētāku informāciju par to, kā tiek izmantoti līdzekļi uzņemot un pārvietojot uh, cilvēkus. Tas arī uh, bija uh, eh, DigiHome ziņojumā, un tas uh, bija ļoti vērtīgi, un tāpēc ļoti labi varēja arī izvērtēt līdzekļu izlietojumu, kas attiecas uz budžeta izpildes apstiprināšanu aģentūrām. Viņš augstu novērtē to, kā aģentūras ir reaģējušas uz neparedzētiem notikumiem 2015. gadā un eh, ka ļoti labi ir tērēti līdzekļi un līdzekļi ir izlietoti efektīvi. Viņš eh, aicina Frontex aģentūrai eh, nodrošināt, lai eh, tiktu uzlabot viņu budžeta pārvaldību. Revīzijas palāta um, arī atzina, ka 1,7 miljoniem par zemu tika novērtēts izmaksas, kas ir saistīts ar noraud, novērošanu jūrā. Un uh, nebija uh, arī pietiekami kuģu uh, un uh, arī uh, amortizācijas izmaksas bija pārāk augsts, līdz ar to Frontex uh, tikai 0,6 miljonus eiro no 1,4 uh, miljoniem uh, saņēma neregulāro maksājumu, kas attiecas uz cepolu. Um, Jēzieka kungs atgādina mūsu grupas sākotnējo pozīciju un Eiropola cepola apvienošanās, ko paredzēja komisija, būtu radījusi liels ietaupījus, mums eh, ietaupot 17,2 eh, miljonus eiro. Diemžēl tā nebija tā uh, iespēja, ko izvēlējās uh, likumdevēji, bet mūsu referents grib atgādināt šo skaitļi. Noslēgumā mūsu referents uh, secina, ka mēs vispārīgi saskaramies ar uh, um, maksājumu nepietiekamību uh, budžetā. Vēl neesam uh, redzējuši arī komisijas uh, prognozes. Un uh, jādomā par to, kā risināt šo maksājumu krīzi un lai plānotu labāku budžetu, tieslietu un iekšlietu jomā komisijai vajadzētu pieķerties šiem jautājumiem. Iežeka kungs uh, ar prieku gaidīs uh, kolēģu grozījumus un arī diskutēs turmākajās nedēļās ar ēnu referentiem. Ar to arī beigšu priekšsādētāju runāt par šo budžeta izpildes apstiprināšanu. Lielas paldies! un uh, grozījuma iesniegšanas uh, termiņš ir 19. Uh, janvāris 5. pēcpusdienā un 9. februārī varētu būt balsojums komitejā. Bet pirms nobeigt šo jautājumu, vai kādam kolēģim ir kādi jautājumi par šiem 11 atzinumiem? Vai tas ir mans vainas dēļ, vai es dzirdu kaut kādu troksni, kas nenāk no deputātiem? vai tomēr eh, es maldos? Katrīna, vai jūs gribat uzdot jautājumu par kādu no šiem atzinumiem? Vai jūs gribat izteikties tagad un uzdot jautājumu? Jā, man nav jautājums, es tikai gribēju īsi izteikties, komentēt. Paldies! Es gribētu pateikties mūsu uh, referentam Ježeka kungam un mūsu kolēģim, kurš viņu aizstāja par uh, šo te prezentāciju. Paldies, ka uh, viņš mums izklāstīja referenta viedokli. Un es domāju, ka šis darbs iet pareizajā virzienā. Mēs zinām, ka šīs budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras uh, aģentūrām ir ļoti svarīgas, jo tā ir iespēja mums paraudzīties, kā tad ir izpildīts budžets aģentūrās. Mēs arī zinām, un to arī uh, teica kolēģis, ka aģentūras pēdējos gados ir saskārušās ar ļoti uh, sarežģītu situāciju, un tā tās arī ļoti strauji attīstījās. Eh, šeit es īpaši domāju drošības un migrācijas jomu, ir šis migrācijas spiediens, un kas attiecas uz pamattiesību aizsardzību, tas arī ir svarīgs aspekts. Es domāju, ka mums ir eh, jāatzīst, ka aģentūras ir labi strādājušas eh, un ceram, ka tās arī turpmāk labi strādās. Bet uh, šajās situācijās aģentūras ir ļoti labi pielāgojušās arī, un to uzsver arī revīzijas palāta. Bija būtiskas atšķirības dažādu aģentūru starpā, kas attiec uz to sniegumu, bet tie punkti, ko uzsvēra kolēģis, es domāju, ka varēsim tos vēl padziļinātāk skatīt un uh, ēnu referentu sanāksmēs noteikti varēsim diskutēt par to, kā to visu varētu vēl uzlabot un precizēt. Vēlreiz gribētu uh, apliecināt, uh, ka uh, esmu gatava uh, konstruktīvi uh, sadarboties un gribētu pateikties referentam par paveikto darbu un es esmu gatava strādāt pie šo, šī jautājuma kopā ar citiem kolēģiem. Paldies, Katrīna. Man vajadzēja droši vien pieminēt, ka jūs esat sociāldemokrātu ēnu referents šajā jautājumā. Tagad pārējie ēnu referenti, kas grib izteikties - Bonija kungs, Spinelī kundze un Makovei kundze. Visiem trim kolēģiem došu vārdu. Tātad Bonija kungs vispirms. Lielas paldies! Es runāšu Tomāšu Defkovsku vārdā, kurš ir mūsu uh, ēnu referents no Tautas partijas. Es gribētu pateikties Iežeka kungam par lieliski paveikto darbu un arī paldies Deprē kungam par šodienas prezentāciju. Šie atzinumi ir svarīgi un uh, pievēršas problēmām, kas ir aģentūrās jau ilgāku laiku, un gribētu pateikties arī revizijas palātai par tās visaptvarošo ziņojumu. Visas aģentūras ir ļoti svarīgas mums. Uh, jo īpaši šobrīd tās uh, um, spēlē būtisku lomu migrācijas krīzes kontekstā. Un tāpēc mēs arī palielinām to budžetu un arī pā, pārredzam papildus personālu. Un tomēr ir jākontrolē, un to mēs arī daram, vai līdzekļi tiek uh, efektīvi tērēt un sasniedz rezultāts. Un tas arī Ježeka kunga ziņojuma projektā ir labi atspoguļots. Uh, bet tikai daži punkti, kas tautas partijai ir svarīgi. EASA aģentūrai ir jāatbilst finanšu regulējumu noteikumiem un jāizlabo maksājumu grafiks, jo gan uh, vēlo maksājumu apjoms un uh, arī uh, šis termiņš, kas ir nokavēts, ir palielinājies šis apjoms attiecībā uz datu uzraudzības aizsardzību. Tas ir svarīgi ne tikai attiecīgās pakets ietvaros, eh, Eiropola un PNR direktīvas ietvaros, bet arī Eiropas datu aizsardzības kontekstā. Frontex ir pēdējais laiks panākt vielošanos starp Poliju un Frontex attiecībā uz tās galveno mītni, jo šai aģentūrai jau nododrošina uh, caurskatāmība attiecībā uz tās eh, darbību un eh, lai nodrošinātu migrācijas krīzē eh, veiksmīgu šīs aģentūras darbību. Mēs esam nobežījušies par Cepolu un Eiropolu apvienošanos, jo katrai aģentūrai ir atšķirīgi uzdevumi, ko vajadzētu arī paturēt nošķirtus, bet efektīva sadarbība ir svarīga. Un ir arī aģentūra, kas ir uh, labi strādājusi ierobežota budžeta uh, ietvaros, uh, un ir jāturpina labais darbs uh, par MCDDE A um, dokumentu, un tagad mums ir diskusijas arī, kā šo jautājumu risināt. Paldies, Bonīkungs, un no Goe Spinelī kundz lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Ježeka kungam par to, ka eh, viņš eh, ir labi strādājis pie šī eh, ziņojuma. Es atnācu vēlāk un par to atvainojos. Man šeit īpaši interesanti likās viena uh, lieta, proti Revizijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības izdevumiem. Un šeit galvenokārt ir runa par uh, Romu integrāciju un ārlietu politiku saistībā ar imigrācijas politiku. Tāpēc es gribētu mm, eh, šeit atsaukties uz vairākiem revīzijas palātas ieteikumiem ar grozījumu starpniecību, jo īpaši attiecībā uz finanšu projektu fragmentāciju, arī attiecībā uz kvalitātes indikatoriem šeit būtu jābūt arī kvalitātes indikatoriem, nevis tikai eh, kvantitatīviem indikatoriem. Un man īpaši svarīgs šķiet eh, jautājums par to, ka pārāk maz tiek ņemta vērā pilsoniskā sabiedrība, tad, kad mēs runājam par eh, um, antičigānisma apkarošanu. Tas ir interesants jautājums, un par to arī um, iesniegšu attiecīgus grozījumus. Es piekrītu revizijas palātas novērtējumam attiecībā uz izdevumiem ārpolitikas jomā un imigrācijas jomā. Eiropas eh, projektos gandrīz vienmēr ir uh, tādas ļoti specifiskas, skaidras klauzulas attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību. Un tomēr šīs eh, tiesības eh, nevienmēr tiek ievērotas un īstenotas, tad, kad šie projekti tiek īstenoti. To saka revizijas palāda, ne jau tikai es. Eh, tas attiecas, piemēram, uz uh, Sahāru. Un šeit ir uh, svarīgi, lai uh, arī mēs uh, attiecībā uz nelegālo migrāciju uh, Eh, rīkotos atšķirīgi. Paldies, un tagad no EKR Makovei kundze lūdzu. Mulțumesc! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir dažas eh, piezīmes par eh, šīm te aģentūrām, kas ir saistītas ar ar mūsu komisijas mandātu. Vispirms par interešu deklarācijām. To mērķis taču ir novērst interešu konfliktus. Visām aģentūrām uh, un to vadībai, tātad administratīvo padomju dalībniekiem, ir jāsniedz uh, Eh, deklarācijas par to, ka viņiem nav uh, interešu konflikta. Tātad katram direktoram ir jāizpilda, um, jāsniedz šāda interešu deklarācija, tā jāparaksta, uh, lai pierādītu, ka viņiem nav uh, interešu konflikta. Man šķiet, uh, ka tas ir absurdi pēc būtības, jo, manuprāt, uh, kādam citam vajadzētu novērtēt, vai šiem direktoriem nav interešu konfliktu. Vajadzētu būt interešu deklarācijām. Eh, katram vajadzētu deklarēt, eh, kādas organizācijas viņi pārstāvē, kurās viņi ir biedri, jo mēs jau savādāk to nevaram zināt. Turklāt ir arī finanšu interešu deklarācijas. Eh, ir tātad šie direktori, kuriem ir šādas deklarācijas jāsniedz, un tad kādam citam vajadzētu izvērtēt, vai tur ir vai nav interešu konflikts. Bet uh, ir rasta tāda formula, uh, kādā uh, viņi uh, veids tā kā tādu paškontroli, bet nav tādas objektīvas kontrolas, un tas attiec uz visām aģentūrām. Kas attiecas uz CEPOL, tā ir aģentūra, kura ir sasniegusi 2,5 miljonus eiro no Eiropas komisijas, lai uh, īstenot projektu cīņai pret terorismu un lai konsolidētu um, um, izglītības uh, projektus tuvjos austrumos un uh, centrālā Afrikā, bet nav pierādījumi par to, kas tad ir darīts ar šo naudu, kas ir noticis ar šiem līdzekļiem, vai tie tiešām ir uh, devuši ieguldījumu cīņā pret uh, terorismu Eiropas Savienībā vai nē, tas īsti nav skaidrs. Kas attiecas uz uh, um, ierēģiem, kas ir apmācīti, ja policistiem, kas ir apmācīti, nav um, novērtējums šai uh, apmācības programmai. Tas ir ļoti labi veikt šādu apmācību, bet uh, ir arī jāizvērtē, cik tas ir noticis efektīvi un vai ir sasniegt rezultāti. Un par to neko nevaram atrast. Man ir arī ieteikums visām aģentūrām. Tām vajadzētu savā tīmekļa vietnē arī publicēt uh, attiecīgās aģentūras revīzijas palātas ziņojumu. Protams, uh, šos ziņojumus var atrast revīzijas palātas tīmekļa vietnē, bet ja kāds uh, ieiet um, aģentūras tīmekļa vietnē, viņiem arī tur vajadzētu būt iespējai atrast revīzijas palātas ziņojumu par šo aģentūru. Gribēju minēt vēl vienu negatīvu aspektu, Piemēram, tagad, kad mēs runājam par šīm uh, aģentūrām, uh, šajā zālē nav neviena aģentūras pārstāvja. Redzu tikai tukšas vietas, vai viņus tas neinteresē, kā mēs vērtējam viņa, viņu budžeta izpildes uh, apstiprināšanu, vai mēs to apstiprināsim vai nē. Tas, man liekas, nav pieņemami. Paldies. Jā, paldies, Makavējs kundze. Es Nedomāju, ka ir uh, kāds pārstāvis. Viens aģentūras pārstāvis tomēr ir, vai nav? Viens ir. No kuras aģentūras? Es cenšos uh, noskaidrot, no kuras aģentūras ir pārstāvis. nu jā, jūs pateicāt uh, savu viedokli, bet tomēr viens cilvēks ir klāt. Tā tad uh, Šī aģentūra būs vienīgā, kas, kuras budžeta izpildu apstiprināsim. Jā, es domāju, ka jūs pietiekami uh, uzsvērāt uh, uh jūs teikto. Paldies par šo diskusiju. Es zinu, ka Ježeka kungs sastādīja ziņojumu, un jūs labi viņu aizstāvā, aizstājāt, Žerārd, bet vai jūs gribat atbildēt uz šiem punktiem? Es zinu, ka uh, tas vēl tiks apspriests. Uh, priekšsēdētāji, es ar lielu prieku atbildētu uz komentāriem un jautājumiem, bet, nu, tas īsti nav manos spēkos. Es ar uh, lielu precizitāti nodošu visus šos uh, komentārus uh, kolēģim, Ježek kungam, un uh, es domāju, ka viņš noteikti būs arī visu ēnu referentu rīcībā, lai runātu tālāk par visiem grozījumiem, kas varētu būt viņa, ziņojumiem, viņa ziņojumos. Paldies! Paldies uh, par šiem vārdiem! Cerams, ka tas ļaus mums saglabāt paredzēto laika termiņu. Tātad grozījuma iesniegšana līdz 19. janvārim, pulksten 5. pēcpusdienā un 9. februārī ceram balsot. Paldies ēnu referentiem, kolēģiem par jūsu devumu šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Un tā mēs pārējām pie 21. darba kārtības jautājuma, un tas ir nolīgums starp uh, Eiropas Savienību un Lihtenšteinas uh, firstisti par papildus noteikumiem 2017.20. gada laika posmam saistībā ar finansiālu atbalstu instrumentāriem robežām un vīzām, kas ir daļa no iekšējās drošības fonda. Veidenholzer kungs uh, ir referents. Nezinu, vai viņu kāds aizvieto. Varbūt, ka varam izlaist šobrīd šo darbkārtības jautājumu, ja neviens aizvietotājs nav. Laika grafiks, tātad termiņš grozījuma iesniegšanai šim darbkārtības jautājumam ir 18. janvārs. Jā, man vajadzēja pārbaudīt, vai kolēģis vai referents būs klāt. Labi, pagaidām. Izlaižam šo jautājumu un pārējām pie 22. darba kārtības jautājuma. Colleagues, if we could pause. Vienu mirklīt, kolēģi, mēs pārbaudīsim, vai mēs varam pāriet pie uh, um, 22. darba kārtības jautājuma par privātumu vairogu, vai visi, kas darbojas ar šo jautājumu, ir klāt. Vienu brītiņu uzgaidiet, lūdzu, pārbaudīsim. As I was saying, <laughs> sorry. Uh, uh... Atvainojos atkal, kolēģi. Mums šķita, ka ir jābūt vēl kādiem kolēģiem klāt izskatot jautājumu par privātumu vairogu, bet izskatās, ka nē. Tātad pāriem pie otrā, 22. Eh, jautājuma ES un ASV privātumu vairogu nodrošināšanas aizsardzības pietiekamība. Izskatīsim rezolūcijas projektu. Es eh, gribētu izteikt eh, dažus komentārus, pirms mēs sākam diskusijas par šo jautājumu. Jūs droši vien atceraties, ka pēc tam, kad komisija pieņēma adekvātu lēmumu par Eiropas Savienības ASV privātu maidu, uh, vairogu, uh, koordinātori nolēma 14. un 11. jūlijā 16. gadā um, izstrādāt rezolūciju. Rezolūcijas projekts, par ko mēs runājam šodien, ir uh, darba rezultāts. Uh, pie tā strādā dažādas politiskās grupas, un arī es uh, palīdzēju. Uh, Dokuments ir līdzsvarots teksts, eh, kur ir strādājušas grupas kopā, tur ņemta vērā arī 29. Mm, panta nosacījumi. Mm, un uh, parlamenta rezolūcija no 28. māja rezolūcijas eh, gala teksts ir būtiski uzlabots salīdzinot ar šo sākotnējo Safe Harbor tekstu un jāatzīmē, ka datu pārenes no Eiropas uz ASV, tīpaši no maziem vidējiem uzņēmumiem, uh, Eiropas Savienībā un eh, jāatzīmē, ka Eiropas Savienības datu aizsardzības iestādes eh, tās neskar šis adekvātuma lēmums. Tāpat runa arī par datu eh, nodošanas aizliegumu ASV uzņēmumiem. Tāpat esam ņēmuši vērā arī skaidrojums un interpretācijas no ASV administrācijas puses, īpaši attiecībā uz personas datu apstrādi drošības aģentūrās un uh, arī tāpat par um, tiesības sargu pilnvarām un neatkarīgumu. Rezolūcijas projektā ir arī aplūkoti svarīgākie jautājumi, kuri vēl nav atrisināti, kas nav mm, pabeigti, vai tie ir par komerc aspektiem šiem privātuma uh, vairogam, vai arī par uh, tiesību aspektiem. Uh, tu, tie atspoguļojas uh, arī 29. pantā uh, darba grupas dokumentā, kas bija iesaistīts šī mm, vairogu uh, uzraudzībā. Un visbeidzot, komisija uh, tiek aicināta izskatīt visus uh, šos identificētos trūkumus un nepietiekamības, pilnībā iesaistot Eiropas Savienības datu aizsardzības iestādes un lai tiktu nodrošināta arī pilna pieeja visiem dokumentiem, lai varētu veikt atbilstošu izvērtējumu. Tāpat tiek aicinātas visas datu aizsardzības iestādes veiktu uzraudzības darbu un īstenot pilnvairs, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības datu aizsardzības likums tiek ievērots kolēģi. Tātad šie ir galvenie elementi rezolūcijas projektā, un tagad es došu vārdu Lība koordinātoriem, protams, un deputātiem komentāriem. Nu, pats saņēmu informāciju, ka Komisijas pārstāvi vēl nav klāt, bet viņi ieradīsies pēc uh, brītiņa ar uh, jūsu laipnu atļauju. Tad uh, uzsāksim debates bez komisijas pārstāvi. Klātbūtnes ir ceturtdienas pēcpusdiena. Ir kolēģi, kam nepieciešams šodien arī ceļot. Tā ka negribam kavēt šīs debatas. Sāksim debatas. Cerams, ka komisijas kolēģi ieradīsies pēc brītiņa. Tā tad sākam. Debats Bonīkungs pirmais. Jums vārds. Bonīkungs. You ready? Did, did you not hear me? Or? Uh? Vai jūs nedzirdējāt manis teikto, prasa priekšsēdētājs? No, Mr. Boney, I think you... Boney kungs, saka priekšsēdētājs. Jā, man vienmēr bija aizdoms, ka daži deputāti vienkārši neklausās, kad es runāju. Un tagad jūs uh, esat apstiprinājis manas aizdomas. Jūs laikam koncentrējāties uz kaut ko citu interesantāku. Nu, es eh, nu, pat teicu, ka mēs varam uzsākt debates. Eh, komisijas pārstāvi ir ceļā, drīz būs klāti, bet eh, nu, tad ar jūs laipnu atļauju, ja, to, ja nevienam neiebil, ja tam neiebilst klātesošie, tad aicinu jūs, Bonīkungs, jūs tad esat pirmais runātājs šajā jautājumā. Paldies, Klod, bet neesmu gatavs runāt, eh, kamēr komisijas pārstāvi nav klāt. Nu, katrā ziņā paldies. Es domāju, ka šī ir ļoti svarīga pamatiniciatīva. Un uh, mans uh, viedoklis par šo rezolūcijas uh, projektu ir sekojošs. Domāju, ka mums vajadzētu apsvērt divus aspektus pirmām kārtām ir nepieciešams uh, privātuma vairoks kā funkcionējošs uh, instruments mehānismam, lai saiknes starp ASV un Eiropas Savienību uh, padarītu tādas iedarbīgākas, caurskatāmākas, atvērtākas. Es piekrītu zināmām bažām, kas ir tikušas paustas, ir citas bažas atkal, kurām nepiekrītu. Uh, kur varbūt kādas teksta redakcijas izmaiņas nepieciešamas, bet eh, tā nav problēma, jo mēs varam strādāt, varam diskutēt, eh, un eh, kolēģi var iesniegt grozījums, un visu to mēs varam pārunāt. Reālā problēma ir tas, Eh, kādu pozīciju pret šo privātumu vairogu pieņems eh, jaunā ASV administrācija. Un tas nav nu pilnīgi kaut kas cits, jo mēs šīs debats uzsākām pēc vairākiem mēnešiem. Mēs eh, vedām sarunas par privātumu vairogu starpvaldību konferences laikā. Es arī pārstāvēju Eiropas parlamentu, un mēs vedām sarunas ar ASV delegāciju, un mēs esam jautājuši viņiem, ko viņi domā par šo risinājumu saglabāšanu attiecībā uz šo m, mm, ietvara eh, lēmumu un privātuma eh, vairogu attiecībā uz mūsu lēmumiem, un viņi pilnīgi godīgi arī atbildēja, ka viņi nezina, jo viņiem citi cilvēki būs eh, atbildīgi par Nacionālas drošības aģentūru un dažādiem dienestiem. Mans ierosinājums ir sekojošs mēs varam veikt diskusijas par šo projektu, ieviest grozījumus, bet mums vajadzētu apsvērt, vai kādās jomās mums vajadzētu būt uh, vairāk fokusētiem un tik tiešām censties uh, uzdot kaut kādus jautājumus uh, jaunajai administrācijai, vai arī nogaidīt, teiksim, mēnesī, divus ar tādiem uh, reāliem lēmumiem un tā teikt iztaustīt, eh, kāda ir jaunās administrācijas attieksme. Tā tad šis ir jautājums, liela jautājuma zīme. Šī rezolūcija ir jāpieskaņo jaunajiem apstākļiem. Un tā ir, eh, nu, jaunā situācija ir pilnīgi skaidra, jo jauna administrācija sāks darbu 20. janvārī ASV. Paldies. Paldies Banīkungam. Jā, jūs teiktais ļoti interesants. Es nepieminēju jauno ASV administrāciju savā uzrunā, bet uh, pilnīgi skaidrs, ka mēs uh, saprotam, ka uh, privātuma vairogā, kāds ir ieskicēts, uh, ir uh, zināmas uh, problēmas. Mēs politisko grupu iekšienē esam tā kā vienojušies, kāda ir šie trūkumi vai nepietiekamības. Tāpat arī kolēģi ir minējuši jau vairākus negatīvos punktus. Bet jūs izteicāt vēl tādu papildus komentāru, pilnīgi atsevišķu lietu, eh, kas arī ir ļoti būtiska, un tas ir eh, šīs ASV administrācijas nomaiņa, un es gribētu kolēģis aicināt to pārdomāt, um, vai iesūtīt grozījumus, bet um, mēs jūlijā, man šķiet, plānojam braucienu uz ASV. Mm. Katrā ziņā es gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu viedokļa, domas, kā Eh, risināt tālāk šo situāciju. Tā ka paldies, kā mm, ieskatījāt šo kontekstu. Uh, eh, Virgitē vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atgriezties pie 21. punkta. Eh, varbūt, ka referents ieradīsies pulksten četros, kāds bija paredzēts darba kārtībā, un tad mēs varēsim atgriezties pie 21. punkta. Bet atgriežoties tagad pie uh, Eh, rezolūcijas par privātumu vairogu. Mans pirmais jautājums ir tāds, kāpēc mums nepieciešamas eh, debates par eh, kādu teksta redakciju, kura varētu būt, nu, tāda delikātāka vai nē, jo galu galā šī rezolūcija neko principā nedos, jo par privātumu vairogu lēmums ir pieņemts, tas jau pastāv, un lai kādu lēmumu mēs pieņemsim, šis privātumu vairogs nekur nepaliks. Uh, ņemot vērā manis teikto, es varētu pieņemt šo rezolūcijas tekstu, kāds tas šobrīd ir, un jāsaka, mēs sākam ar sešiem tādiem ļoti pozitīviem punktiem. Ja mēs skatāmies uh, šajā uzskaitījumā no 1 līdz 18, tad tur ir seši ļoti pozitīvi punkti, un es domāju, ka mans kolēģis Bonī būs ļoti apmierināts ar to. Tad tālāk mēs pāriem pie četriem tādiem kritiskākiem vai, teiksim, ļoti kritiskiem punktiem. Un, protams, tie ļoti būtiski, īpaši runājot par joprojām esošo iespēju m, mm, ievākt m, mm, datus m, mm, lielos apjomos. Tāpat arī nav pilnībā skaidrs jautājums par uh, par eh, tiesību sargu, tāpat tās arī ir pāris eh, punkti arī par eh, adekvātuma lēmumu. Parlamenta Roma, jāsaka, šeit ir samērā maza, un es domāju, ka mums to vajadzētu arī norādīt. Nu, un es gribētu runāt, atsaukties arī par to, kas notika ar šo Safe Harbor nolēmumu. Uh, Tāpat arī, ko darīt ar eh, pārskatu, nodrošinot neierobežotu piekļuvi visiem dokumentiem un telpām. Tāpat arī par pilnīgu parlamentu iesaistību visos eh, kopīga pārskatu soļos. Problēma šeit, runājot par pārskatu, varētu būt. Nu, neesmu pilnīgi droša, bet uh, ceru, ka mums neradīsies uh, līdzīgas problēmas ar uh, Safe Harbor. Mēs esam jau norādījuši uz esošām problēmām atkal un atkal, un nekas jāsaka nav noticis. Tikai tad, kad uh, privāta persona dodas uz tiesu, tad mēs sākam diskusijas par tekstu mainīšanu. Es domāju, ka tam nevajadzētu atkal tā notikt. Tā kā cerēsim uz to labāko, ka šis privātuma vairoks tiešām reāli darbosies, eh, negluži tā kā tas notika droši patvērumu gadījumā. Bet ja radīsies kādas problēmas, tad es eh, varu tikai aicināt visus, kas iesaistīti šajā darbā, uh, par pārskatu un debatēs ar ASV, ka mēs šo problēmu uztversim nopietni, un es tik tiešām aicinu rast risinājumu un nevis tikai slēpties aiz šī jautājuma, ka mums ir nepieciešama datu apmaiņa. Jā, tā tas ir, bet ir jārod risinājums tā vietā, lai vienkārši neskatītos šajā patiesībā acīs un apdraudētu mūsu pilsoņu drošību. Paldies! Sofija Intveld nākošā. Paldies, priekšsādātāji! Es te pie sevis domāju, nezinu, cik reizes mēs uh, runājam par uh, transatlantisko datu pārnesi šajā komitejā. It kā varētu cerēt, ka kaut kad mēs nonāksim pie kaut kādas drošas uh, kārtības, kad visi būs apmierināti un varētu glūdi un droši nodot šos personu datus. Bet šķiet, ka tā ir sfēra, nu, jautājums, kas tikai turpinās un turpinās. Par laika grafiku, jo šīs debats bija paredzētas, eh, ka tās sāksies eh, ceturksni pār četriem. Mm, tad man ar steigu bija jāskrien uz šejieni. Mm, es būtu tā kā cerējis, ka, ka Eiropas komisija nāktu klajā ar paziņojumu sākumā un būtu interesanti dzirdēt, kas viņiem ir sakāms un man ir pāris jautājumi. Un, ja komisija nav klāta šeit, tad nu, es ceru, ka jūs varēsiet nodot jautājumus komisijai un saņemt rakstiskas atbildes. Mani jautājumi būtu sekojoši. Varbūt mēs tos varam kaut kādā veidā arī iestrādāt rezolūcijā grozījuma formā pirmām kārtām. Papildu šī, šai paredzētajai ASV administrācijas nomaiņai komisāri Juro nesen ir paudus savu neapmierinātību ar ASV sniegto atbildi. Jahu lietā par eh, e-pastu skanēšanu. Nu, ko tas eh, nozīmē komisijai? tas eh, principā ietekmētu privātumu vairogu, un es negribētu, lai atkal notiek tas pats, kas notika Safe Harbor droši patvērumu gadījumā, kad komisija vienkārši atteicās to izskatīt. Tāpēc būtu ļoti interesanti saņemt vairāk informācijas Uh, no jaunās administrācijas un par um, to apņemšanos, kāda ir um, aizstāt Navelī kundzi, tā saukto tiesību sargu, kāda veida garantijas uh, mēs uh, saņemsim par šo jauno tiesību sargu, viņa vai viņas neatkarīgumu, un kā būs ar jaunā prezidenta uh, apņemšanos uh, ievēro 28. lēmumu. Par to ir daudz arī ticis rakstīts presē. Tāpat gribētu dzirdēt vairāk par komisijas izsniegto sniegto paziņojumu par tiesniecības partneriem Austrumu un Dienvidu Austrumu Āzijā, valstīs kā Koreja, Japāna un citās, par kārtība, kas būtu līdzīga privātam vairogam. Es gribētu vairāk um, saprast, um, kas ar to ir domāts. Un vēl viens jautājums. Detalizēti neesmu to aplūkojis, bet tas ir Eiropas komisijas paziņojums par uh, saistī, saistošu uh, korporatīvo noteikumu piemērošanu datu nodošanai. Nu, varbūt, ka Komisijai ir nolūks kaut kādā veidā pārnest šo uzsvaru no privātuma vairoga uz uh, šiem saistošiem uh, korporatīviem noteikumiem, kas uh, būtu iespējams sarežģītāk un arī mazāk caurskatāmi. Un visbeidzot, pavisam nedaudz varbūt pieskaroties tieši privātuma vairogam, esmu dzirdējusi, ka šis ietvara līgums tagad ir ratificēts, bet notifikācija nav veikta. Tā tad uh, izrādās, ka viņš kaut kur tad ir apstiprināts un guļ plauktā un būtu interesanti atrast, uh, saņemt informāciju arī par šo dosie. Paldies! Un, jā, varētu domāt, ka es tagad esmu uh, guvis uh, nepieciešamo pieredzi. Jā, man laikam vajadzēja izsludināt uh, pauzi, jo. Man šķiet, ka jā, ka ceturtdienas pēcpusdienā visam ir jāvirzās ātri un ka visi būs laikā klāta. Es te domāju par cilvēkiem, kuriem ir jāceļo, jādodas projām ceturtdien pēcpusdienā, bet tas uh, tomēr ir pilnīgi nepieņemami, ka mēs sākam komis, uh, debes bez komisijas klātbūtnes. Uh, komisija, nu tagad laikam ir, um, komisijas pārstāvi ieradušies. Uh, Čankarelī kungs nav dzirdējis viņam uzdotos jautājumus. Es baidos, ka varbūt jums nāksies atkārtot, uh, ko jūs teicāt, tā ka es um, tik tiešām atvainojos visiem valsts kungs. Un pirms došu vārdu komisijai, Sofija, varbūt pavisam īsi varētu atkārtot savu galveno sakāmu. Un tad komisija varētu atbildēt, un tad mēs varētu vēl vienu tādu jautājumu raundu kārtu um, organizēt. Aksel, lūdzu. Tu esi pēdējais. Um. Jā, paldies. Vispirms tomēr vai jāsaka skaidri, vai mēs vēlamies tra eh, transatlantisku datu apmaiņu, jā vai nē. Kā EPP mēs vēlamies to. Jo eh, tas nodrošinātu arī saprātīgi risinājumu ekonomikai un datu apmaiņai. Šeit ASV varētu arī izmantot eh, šo iespēju, nu, mm, pret to mēs neiebilstam, tur draudi ir acīm redzami. Mums vajadzētu tomēr atrast līdzsvaru visša, visā šajā jomā. To mēs arī pagājušajā gadā darījām. Entās reizes mēs par to diskutējām, komisija mums atbildēja, stundām ilgi diskus, diskutējām šo tematu mēs pilnībā praktiski noslēdzam, jo es jautāju tad sev, kāpēc mēs vispār atkal diskutējam par šādu rezolūciju. Protams, ka vienmēr var eh, vēl vairāk strādāt pie sasniegtā līdzsvara, un tur var izteikt arī kritiku, jo kādam varbūt nav pietiekam tālu, iet citam par maz. Un jā, varbūt kaut kur kaut kas pietrūkst, ja jau revīzijas palātā lēmus bet šeit mums ir nepieciešams arī panākt uh, rezultātu. Tāpēc esam atraduši tādu risinājumu, ka katru gadu uh, notiek pārskatīšana, kontrole, kam seko uzlabojumi. Un, ja tiek konstatēta problēma, tad ir iespējams arī to uzlabot. Līdz ar to es nesaprotu, kāpēc mēs vēlreiz par to spriežam, ja tas jau ir izlemts. Ja ir bail uzņemties politisko atbildību, tad varbūt eh, nevajadzētu strādāt šai iestādē. Bet es domāju, ka vajadzētu arī pāriet pie tā, ka varbūt ir lietas, kuras uh, Eiropas Savienības tiesa nav simtprocentīgi atrunājusi, tomēr arī pieņemt. Nu, mēs nevaram divus gadus gaidīt, līdz būs pietiekams e, apstiprināts juridiskais pamats, kad mums liksies, ka nu mēs gan drīkstam to darīt. Mums tomēr ir jāuzņemās zināma atbildība attiecībā pret uh, iedzīvotājiem Eiropā un ekonomiku. To mēs arī centāmies ar šo risinājumu arī panākt, un kaut kad jau arī ir jāsaka, ka šeit e, nav nolēmts nekas galīgs un negrozāms. Tieši pretēji tas ir sākuma punkts, kas attīstīsies tālāk un risināsim problēmas, kad tās parādīsies. Tāpēc mēs nepiekritīsim šai rezolūcijai, izņemot, ja radīsies kompromisi formulējumos. Jo savādāk eh, šis pasākums, manuprāt, vienkārši ir liekas. Mēs esam gatavi iesaistīties, bet ir jābūt tam pamatojums jo arī amerikāņiem ir vēlme pēc drošības. Un tad vienmēr teikt, nē, nē, ir tam jāiet vēl soli tālāk un vēl soli tālāk. Nu, kaut kādā brīdī jābūt arī pietiekam drosmīgam pateikt, ka šis ir sākums un no tā mēs tad tālāk arī strādāsim. Mēs esam apmierināti ar privātumu vairogu, bet neesam apmierināti ar rezolūciju, kā tā šobrīd ir. Mēs labprāt iesaistītos, bet ir jābūt. Uh, iespēja rast kompromisus, jo savādāk eh, no mūsu puses atbalsta nebūs. Much, Aksel. Paldies, Aksel. Sa saki, kā, ko jūti, tas jau pats galvenais ir. Vai vēl kāds kolēģis vēl izteikties? pirms es dodu vārdu komisijai. Brigita, eh, par reglamentu jeb kaut kas cits? Okay. Okay. I, I think, I think... Nu, ņemot vērā, ka jūs runājat pirms komisijas, tad eh, acīm redzot, eh, tā būtu uh, pareizi, ka tagad, kad komisija klāt, došu tiem kolēģiem, kurus komisija nedzirdēja, iespējams kopsavilkumu izteikt par saviem iepriekšējiem izteikumiem. Lūdzu, Birgit. Paldies. Pavisam īsi. Vispirms vēlos atkal uzsvērt, ka šeit ir daudzas pozitīvas lietas rezolūcijā. Es nesam, nesaprotu, kāpēc viena vai cita politiskā grupa nevar uh, pieņem to, ka ir arī neatbildēti jautājumi un nopietnas bažas. Otra lieta. Es eh, ne, nepieņemu to, ka mēs esam kritiski tikai tāpēc, ka šī ir vienošanās starp uh, Eiropas Savienību un ASV. Tā, tā vienkārši nav. Mums nevajadzētu strādāt uz šāda pamata šeit. Par jautājumiem komisijai. Es vēlētos konkrēti uzzināt, ko jūs esat plānojuši, kas varētu būt atšķirīga pieeja sadarbībā, runājot par privātuma vairoga pārskatīšanu saistībā ar sadarbību starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Vai jums ir kādi plāni, procedūras rīkoties atšķirīgi? attiecībā uz bažām, kas varētu rasties saistībā ar iespējamām problēmām. Un atšķirīgi, es domāju, atšķirīgi no Safe Harbor, šī drošā patvēruma vienošanās, kas tā arī nekad neņem vērā mūsu paustās bažas. Tātad, vai jums ir kādi plāni, kā nodrošināt labu sadarbību ar parlamentu? Paldies, Birgit! Jebkurš cits deputāts, kurš vēlas eh, konkrēti vērsties pie komisijas. Šobrīd ir tāda iespēja, es atvainojos vēlreiz tiem, kas e, runāja pirms komisijas. Sofija, vai vēlies atkārtot kaut ko no tevis sacītā komisijai pavisam īsi? Es varu aizsūtīt ēpastu viņiem. Nē, nē, es netaisos spiest nevienu. Viss kārtībā. Tātad pirms es dodu vārdu Žankarelī kungam. attiecībā uz rezolūcijas projektu. Šeit ir eh, ļoti atšķirīgi viedokļi par to, vai mums vispār vajadzēja šāda rezolūcija, ņemot vērā to, ka ir daudz arī pozitīvu lietu minēts, kā jau Zipels kundze sacīja. Bet, kā jau sacīju, šeit ir paredzēta arī pārskatīšana nākotnē. Mums ir nepieciešams konkrēts teksts, kur ir pausts parlamenta viedoklis par privātumu vairogu ko mēs par to domājam. Tā kā es nedomāju, ka tā pilnīgi velta darbība. Grozījumiem jābūt pilnīgi skaidriem, parādot, kur mums prāt jābūt līdzsvaram. Tā es neuzskatu šo par pilnīgi lieku darbību. Nu, un tad, tad došu vārdu komisijai, jautājot Karelī kungam, vai viņš varētu šobrīd sniegt savu viedokli. Thank you very much. Uh, I arrived... Paldies! Es ierados ar kavēšanos, tāpēc centīšos reaģēt uz tiem punktiem un jautājumiem, ko mani kolēģi pierakstīja un nodeva man tā kā. Es atvainojos, ja neesmu pietiekami precīzi savās atbildēs, bet nu, būs iespēja, protams, papildināt. Cik es sapratu, bija jautājumi, kas saistīti ar turpmāku, ar jauno ASV administrāciju un kā tas ietekmēs mūsu sadarbību privātuma vairogu jautājumā. Attiecībā uz to es vēlos izteikt pāris lietas. Atcerēsimies, kas tad īsti ir privātuma vairogs. Tas balstās uz apņemšanos, ko ir izteikusi ASV. Mm nevis konkrētā administrācija. Tātad pietiekamības konstatēšanas jēga būtu, protams, pārbaudīt eh, nepārtraukt šo atbilstību minētajā apņemšanā. Tā tad eh, liela iniciatīva spēlē pēc noteikumiem, bet, kā jau tas ir iepriekš skaidrots, gadījumā, ja šīs apņemšanās netiks īstenotas, šobrīd ir skaidri nosacījumi un noteikumi mūsu pietiekamības lēmumā, kur ir skaidri pateikts, kas darāms. Tā skaitā arī apturēt šī vairoga darbību. Tāda būtu tā pamatstruktūra, uz kuru balstās šī vienošanās. Pa, pašreizējā administrācija, nākamā administrācija un jebkuru sekojošu administrāciju. Tāpat ļaujiet man atzīmēt, ka attiecībā uz privātumu vairogu, ir jābūt spēkā vairākiem priekšnosacījumiem. Tā ir pilnīgi skaidra ziņa, kuru esam darījuši zinām šai administrācijai, tāpat arī kongresa locekļiem un nākamajai administrācijai. Un tas arī ir pilnīgi skaidri pausts mūsu sarunu partneriem no Amerikas. Un piemērs Sensa Brēna no pārstāvu palātas ir atsūtīta vēstuli, kas ir publiskota uh, ievēlētajam prezidentam Trumpam, kurā uzsver to, cik svarīgi ir, lai privātuma vairoks tiktu īstenots, lai paliktu spēkā PPD 21, brīvības akts, kas kalpo kā pamats privātuma vairogam. bez kuriem privātuma vairogs nevar funkcionēt. Tas arī zināmā mērā parāda to, kā šīs reformas ir uzlabojušas e, situāciju un ir iestrādātas mūsu divpusējās vienošanās Un tās ir tikai nostiprinātas, jo mūsu sarunu partneri saprot, ka ja viens no šiem balstiem tiktu atcelts, tad tas atstātu ļoti konkrētu ietekmi uz privātu un vairāk. Par pārējo mēs nevaram minēt, ko darīs jaunā administrācija, bet mēs uzskatām, ka saistības, kas ir uzņemtas, Un mehānisms, kas ir paredzēts, ļaus mums reaģēt. Tādā gadījumā, ja kaut kas mainīsies. Kas attiecas eh, sadarbību ar parlamentu? Igadējā pārskatīšanas kontekstā mūsu pietiekamības Lēmumā 149. punktā ir teikts, ka komisija, balstoties uz ikgadējo pārskatīšanu, sagatavos ziņojumu, kur būs minēti konstatējumi, un šis ziņojums tiks iesniegts parlamentam. Tas notiks pēc pārskatīšanas. Bet pirms pārskatīšanas būs mūsu dialogs. Es zinu, ka komisāra Jūrova 23. datumā būs šai komitejā. Un Mēs tad sagatavosim šo ikgadējo pārskatu. Un uh, uzklausīsim parlamenta viedokli. Bet ļaujiet man jums apliecināt, ka attiecībā uz uzraudzības veikšanu, ja kaut kas notiek, attiecībā uz atbilstību privātuma vairoga prasībām, tad netiks gaidīts ikgadējā pārskata brīdis, tā šī uzraudzība noteikti nepārtraukt. Tāpat es saprotu, ka bija atsauce uz paziņojumu, kuru komisija pieņēma pirms divām dienām, un kur tika runāts par iespējamam līdzīgu vienošanos ar tādām valstīm kā Japāna un Dienvidkoreja tie, kas ir iepazinušies ar šo paziņojumu, tur vienkārši minēti fakti, ka Japāna un Koreja ir nesen modernizējuši privātuma likumus, kas mūsuprāt tuvojas eh, tām normām, kas ir Eiropas Savienībā saistībā ar datu aizsardzību ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt datu plūsmu, ir jāmudina turpināt šo tuvināšanos, tā izskaitā ar pietiekamības lēmumu pieņemšanu. Un, protams, tas tikai tad, kad tiek nodrošināti attiecīgie nosacījumi. Answer to other question and to the points I may have uh, missed in my, in my, in my response. Thank you, Mr. Giancarelli. Colleagues, are there any... Kolēģi, Vai vēl kādam ir kādi papildinoši jautājumi? Vaidenholzer kungs. Lūdzu. Spriekšsēdētāji. Nē, nē. Priekšsēdētājs, nē, šis nav vēl par jūsu ziņojumu. Šeit ir tikai es parasīju, vai kādam ir jautājumi komisijai. Tā tad. Tika pieminēts, ka Jurovas kundze būs 23. janvārī šeit, un es minēju, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. janvārs. Varbūt mēs varētu mainīt to un noteikt grozījuma iesniegšanas termiņu kā 24. datumu pēc tikšanās ar komisāru Jūrovu. Ja jūs piekrītat, tad es varētu pārcelt grozījumu iesniegšanas termiņu. Labi, rēģēt uz kolēģi sacīto. Es pieminēju to, ka būs pārskatīšana. Vēlējos prasīt eh, Karelīkungam, kad būs nākamā pārskatīšana. Saprotu, kaut kad šogad, vai tā tas tiešām ir? When would it start? Yeah. So it will take place. Tātad pārskatīšana, protams, notiks šogad jums jāsaprot, ka būs vajadzīgs zināms laiks, lai sarunu eh, partneri Amerikas pusē tiktu iecelti un apstiprināti. Protams, ņemot vērā to, ka mm, mēs visdrīzāk eh, to uzzināsim augustā, nu tad septembrī mēs varētu eh, veikt šo pārskatīšanu lai būtu pietiekams laiks eh, sagaidīt, ka tiek apstiprināti ASV puses sarunvedēji. Un tad pavasarī būs pietiekami jau pieredze privātuma vairoga īstenošanā, un tad mēs varēsim vērtēt to pēc tam. Sofija Intveld vēl noslēgumā lūdzu. Tas īsti nebija tieši par privātuma vairogu, bet es pirms komisijas ierašanās runāju par eh, šīs jumta vienošanās jautājumu. Es neesmu juriste, bet, cik es saprotu, ratifikācija ir notikusi, bet eh, ir vēl paredzēta paziņošana, un tā nav notikusi. Es nezinu, kā tas īsti darbojās, un vai tas tiks izdarīts pirms Trumpa administrācijas e, darba sākšanas vai kā. Lūdzu, komisijai vārds. Jā, paldies. Es labprāt informēšu par šo jautājumu. Jūs neesat juriste, bet jūs uzdodat juristu cienīgu jautājumu, un es tāpat arī atbildēšu. Konkrētā procedūra. E, parakstīšanai ir veikta no abām pusēm, tur bija jums jābalso, un mūsu pusē padoms lēmums bija vajadzīgs. Bet viena lieta ir noslēgt vienošanos, bet kaut kas cits ir tās stāšanās spēkā. Lai stātos spēkā šī jumta vienošanās, ir nepieciešams eh, veikt eh, konkrētu nozīmēšanu no ASV puses, lai nodrošinātu, ka mūsu iedzīvotāji gūs uh, labumu no iespējām pieprasīt kompensāciju. Jūs jau saprotat, ka mēs vēlamies, lai šī vienošanās stātos spēkā tikai tad, kad tas ir izdarīts. Tas šobrīd notiek. Es zinu, ka mūsu sarunu partneri no ASV Tieslietu ministrija konkrēti šobrīd veid šos pēdējos pasākumus. Pēdējā Tieslietu iekšlietu ministra līmeņa sanāksmē ar eh, ASV Loreta Linča sacīja, ka viņa uh, plāno šomēnes pabeigt uh, šos pasākumus, un tas tas, kas tieši šobrīd notiek, Un es domāju, ka jūs to saprotat un piekritīsiet, ka mums ir nepieciešams, lai viss būtu pareizi izdarīts, pirms šī vienošanās var stāties spēkā. Paldies, kolēģi! Grozījuma iesniegšanas termiņš tad būs 24. janvārs, un mēs tad varam atgriezties pie 21. punkta, kas bija paredzēts pulksten četriem par vienošanos. Tā bija mana vaina, un es atvainojos Vaidenholzer kungam. Tātad nolīgums starp Eiropas Savienību un Lichtensteins Firstisi par papildu noteikumiem. Un eh, Jozef Lodzu, vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir runa par Lichtensteins Firstistas piedalīšanos uh, eh, Startautiskās drošības fondā laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Būtībā šeit ir runa par to, lai Lihtenšteina kā asociētā Schengenas zonas uh, dalībvalsts varētu piedalīties šajā nolīgumā. Lihtenšteinas firstiste tādējādi lielākā, lielāku drošību iegūs un uh, būs arī iespējams vīzu procedūras eh, efektīvi īstenot noteiktajos ietvaros. Un tas noteikti arī eh, veicinās Schengen zonas eh, drošību, ja Lichtensteina nebūs tāda kā sala, bet tiks iesaistīta. Un Lichtensteina vēlas uh, gadā apmēram 200 tūkstošus eiro uh, arī šajā fondā iemaksāt. Un šeit ir runa par uh, piekrišanas sniegšanu šai procedūrai. Ir divi panti. Pirmais uh, pants ir tāds, ka mēs šai uh, vienošanās piekrītam un ka šī parlamenta priekšsādātājs uh, uh informē par to komisiju padomu un Lichtensteins parlamentu. Tas ir otrais punkts. Tas patiesībā ir uh, jautājums, kas nekādas problēmas nerada, un es to gribētu pēc iespējas drīzāk pieņemt. Much, Julie. Liels paldies! Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. janvārs. Liels paldies! Tagad raugos uz laika sadalījumu. 23. punkts, to varam izskatīt. Patiesībā tas bija paredzēts uh, piecos, vai tomēr varam izskatīt tagad? Šogor kungs ir klāt. Vai jūs piekrītat, ka tagad skatīsim šo punktu, kas bija paredzēts uz pieciem? Tikai pārbaudu. Te mēs izskatīsim atzinumu projektu. Komisija pieņēma ieteikumu projektu padomas lēmumam, lai uzsākt sarunas ar Turciju, lai noslēgtu nolīgumu par divpusējā tirzniecības nolīgumu paplašināšanu un muitas savienības modernizāciju. Un um, Inta izdomāja pieņemt iniciatīvas ziņojumu, un Lība koordinatora savā sanāksmē 12. decembrī nolēma sastādīt uh, atzinumu tikai angļu valodā, un Šogor kungs ir uzņēmies šo darbu. Viņš ir eh, tātad atzinuma sagatavotājs. Viņš eh, tātad mums tūlīt eh, prezentēs savu atzinumu projektu. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. This... Liels paldies! Šis tirzniecības attiecību uh, Uh, atjaunojums tika apspriests jau um, 2015. gada 29. novembrī, kad bija samits, un abas puses uh, apliecināja savu apņemšanos vēst sarunas. Pirms tam jau komisija lūdza izvērtēt uh, muitas līguma um, nolīgumu ar Turciju un 2015. gada. Um, Pasaules bankas uh, ziņojums norādīja, ka daudz sektori ir izslēgti no uh, Uh, šī nolīguma, valsts iepirkums, enerģija, lauksaimniecība un citi, un arī asimetrijas attiecībās, uh, kas attiecas uz uh, Eiropas Savienības lēmumu par muitas savienību un jaunu pirtiesniecības nolīgumu noslēgšanu trešajām valstīm, piemēram, ka viņiem ir jāievēro uh, um, nolīgumi, bet uh, Turcija var noslēgt uh, trešo valstu nolīgumus tikai, ja Eiropas Savienība ar tām ir arī noslēgusi nolīgumus. Šis ziņojums un arī cita komisijas ziņojums skaidri parāda, ka iespējami ieguvumi ir uh, paredzami no šīs uh, Moitas Savienības modernizācijas. Un atzinuma projektā tiek uh, norādīts arī vīzu jautājums, jo modernizētā nolīgumā uh, būtu runa ne tikai par autovadītājiem un uzņēmējiem un viņu ceļošanu, bet pakalpojumi būtu iekļauti modernizētā noliegumā, arī tur tiktu iekļauti pakalpojumu sniedzēji. Un um, trešais progresa ziņojums attiecībā uz to, vai Turcija izpilda vīzu liberalizācijas nosacījumus. Uh, Eh, valsts vēl, vēl nav izpildījusi 7 no 72 kritērijiem, un tāpēc man šķiet svarīgi uzsvērt, eh, ka kritēriji vīzu liberalizācijai nedrīkstētu tikt vājināti politisko apsvērumu dēļ. Par cilvēktiesībām mēs visi zinām, ka satraucošā cilvēktiesību situācijas pasliktināšanās Turcijā, jo īpaši brīvības, vārda brīvības un informācijas un pulcēšanās un minoritāšu tiešību jomā Tagadējais juridiskais teksts par muitas savienību tieši neskar cilvēktiesības un var teikt, ka uh, tam nav tieši ietekmu uz cilvēktiesībām, kas ir uh, visproblemātiskākās Turcijai. Un tomēr pozitīvi, netieši efekti varētu tikt identificēti uz, piemēram, tiesībām uz pienācīgu dzīves līmeni, uz tiesībām uh, Uh, uz veselību un uh, godīgiem darba apstākļiem. Un arī ietekmi uz cilvēktiesībām varētu uh, tikt uzlabota, ja tiktu uzlabots ekonomiskais sniegums. Un tieši tāpēc, protams, neiejaucoties afret atzinumā šajā jomā, uh, Mums ir jādomā par Eiropas drošības uzlabošanu, par Turcijas drošības uzlabošanu, bet šajā atzinumā ir jāuzsver arī tas, ka demokrātijas un pamatiesību ievērošanai vajadzētu būt svarīgam jaunā nolīguma elementam, tāpēc es arī iesniegšu uh, grozījumu, kas iet šajā virzienā. Un pēc pirmajām auglīgajām diskusijām ar eh, kolēģiem un ēnu referentiem gaidīšu jūs komentārus uh, uh, grozījumus un sagaidu labu sadarbību šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Šogor kungs! Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tagad jautāju, kurš grib izteikties, kolēģi? Dalton kungs grib izteikties, viņš ir EKR ārnu referents šajā jautājumā. Un tad Sipels kundze. Lūdzu, Paldies priekšsēdētāju un paldies referentam par paveikto darbu šajā jautājumā. Viņš tiešām ļoti proaktīvi darbojās, norganizēja sanāks mūsu starpā, un tas bija ļoti labi. Mēs eh, lielā mērā varam atbalstīt viņa eh, atzinumu projektu, teksts ir diezgan līdzsvarots. Uh, un man šķiet, ka tur ir pārāk daudz tirdzniecības aspektu, uh, ko droši vien Inta komitejai vajadzētu skatīt, bet es atbalstu, ko jūs sakāt. No Lība perspektīvas svarīgākais uh, aspekts no mūsu viedokļa ir bezvīzu uh, ceļošana, bezvīzu režīms. Eiropas Savienībai ir jābūt stingrai šajā jautājumā. Uh, Mums vajadzētu to apsvērt tikai valstīm, kas atbilst visiem kritērijiem, un tas ir skaidrs, ka Turcija neatbilst visiem kritērijiem. Un uh, ir uzsvērts, ja nebaldos atzinumā, ka Turcija tikai atbilst 7 no 72 kritērijiem. Uh, bet runājot par vīzu liberalizāciju, to droši vien um, varētu labāk atrisināt attiecīgo sarunu ietvaros un nevis uh, tirzniecības sarunu ietvaros. Un tāpēc es domāju, ka mēs iespējams uh, iesniegsim grozījumu šajā virzienā, bet visādi citādi mēs lielā mērā atbalstām paveikto darbu un visu pārējo šajā ziņojumā mēs varam atbalstīt. Paldies! Lielas paldies, Dalton kungs! Birgit Sipele Jā, paldies priekšsēdētāji. Dažas nelielas piezīmes. Vispirms paldies uh, referentam par uh, tām detaļām, ko viņš mums sniedz un skaidrojumiem, un es arī augstu vērtēju to, ka viņš uh, pieminēja vīzu politiku un pamatiesību ievērošanu savā atzinumā. Viņš arī norādīja, ka šita ideja par muitas savienības modernizāciju uh, jau radās 2015. gada samitā. Kāpēc es to mīnu? Es domāju, ka mēs visi redzam, ka kopš 2015. gada ir notikušas būtiskas izmaiņas Turcijā, un tās nav izmaiņas labākajā virzienā. Un, protams, šajā dokumentā mums nevajadzētu runāt detalizēti par vīzām, bet man ir iespējas, ka attiecībā uz eh, ceļošanu bez vīzām tās nav uh, galvenās Turcijas valdības intereses. Viņi sūdzās, ka viņi to nesaņem, bet tas acīm redzot nav tik svarīgi viņiem. Uh, Neskatoties uz visām muitas savienības detaļām, bet drīzāk strateģisks jautājums no manas puses ir, vai tiešām vajadzētu sasteigt šo atzinumu, ņemot vērā ekonomiskos labumus valdībai, kas vispār neievēro pamatiesības, rada situāciju, kurā varbūt pat vairāk viņu pašu pilsoņi sāk domāt par valsts atstāšanu tās situācijas dēļ, kuru rada uh, valdība. Tātad veidot kaut kādu politisku stratēģiju, kā atgriezt Turciju uz labāka ceļa. Tas būtu labāk. Es uh, dotu priekšroku uh, drīzāk uh, vairāk laika atvēlēt šim ziņojumam un nesasteigt to, jo tas ir vairāk um, um, Turcijas valdības interesēs nekā bezvīzu ceļošana. Paldies, Brigit, jā, nav citu. Uh, kolēģi, kas grib izteikties, tad došu vārdu Šogoru kungam. Kā jau teicu, tas ir atzinums, bet tas ir ļoti uh, delikāts uh, jautājums, par ko ir šis atzinums. Šogoru kungs, es nezinu, vai jūs gribētu atbildēt uz šiem punktiem. Jums nav tas jādara, bet, ja vēlties, jūs varat izteikties, lūdzu. Paldies. Mēs jau to visu apspriedām pirmajā sanāksmē, un tikai viena lieta, viens eh, tele, teikums sociālistu kolēģiem. Tā ir, ka kopš 15. gada situācija ir būtiski pasliktinājusies cilvēktiesību jomā, bet par vīzu jautājumiem es domāju, ka tik un tā šis, eh, tas, kas palīdz eh, mazajiem uzņēmējiem, tad eh, šie tie pēdiņās lielie tāpat var ieceļot Eiropas Savienībā, viņi saņem vīzas, līdz ar to nav slikti palīdzēt tiem, kuri varbūt uh, eh, kur varbūt nesniedz pārāk lielu ekonomisko atbalstu Turcijai vai Eiropas Savienībā, bet viņi vismaz dzīvo no savas šīs mazās uzņēmējdarbības. Paldies, Šogor kungs, jā, tiešām mūsu ēnu referenti ir ļoti uh, Uh, spējīgi un varoši uh, un ļoti labi strādā. Paldies, kolēģi, par jūsu ieguldījumu. Paldies referentam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. janvāris 17.00 un grozījumi tiks izskatīti 30. janvārī un esam paredzējuši 9. februārī balsot komitejā. Kolēģi, nākamais jautājums, tas ir svarīgs jautājums mūsu darba kārtībā par patvērumu 24. līdz 26. punkts. Mēs sazinājāmies ar komisijas kolēģiem. Jā, ir šis tas mainījies, vai kaut kas ir mainījies? Oh, we, yeah. we, looks like, um, we just... Izskatās, ka mums ir jāpārtrauc sanāksme tikai uz dažām minūtēm, jā? Ja? Cik minūtēm? Es atvainojos. Es eh, redzu, ka dažādas zīmes tiek dotas, tāpēc nevaru jums pateikt. Varēšu jums tūlīt pateikt, kad varēsim sākt skatīt šo jautājumu. Sorry, this was not new. Jā, tās nebija ziņas par uh, nākamo punktu, bet komisija gribēja izteikties par iepriekšējo punktu. Šogor kungs, vai jūs esat gatavs vēl uzklausīt komisiju? Es nesapratu, ka komisija arī grib izteikties. Pavisam īsi lūdzu jums vārds. Referents vēl ir šeit. Jā, liels paldies. Priekšsādātāji, es atvainojos, ka radīju samulsumu, tikai gribēju pavisam īsi, ja drīkst izteikties par šo punktu, par Turciju un, un Muitas Savienības modernizāciju. Es esmu no tirzniecības eh, ģenerāla direktorāta, es vadu nodaļu, kas ir atbildīga par Turciju šajā ģenerāla direktorātā un gribēju, eh, protams, vispirms tikai atgādināt, ka komisija ir pieņēmusi 21. decembrī komisija pieņēma pagājušajā gadā eh, savu priekšlikumu attiecībā uz mandāta projektu lai uzsākt šīs sarunas un skatītu šo priekšlikumu. Tātad šī priekšlikuma skatīšana drīz sāksies padomē ar dalību valstīm. Un, protams, mēs ļoti cieši sekojam tam, kā parlamentā tiek gatavot šīs iniciatīvas ziņojums Inta komitejā par šo jautājumu. Tātad par um, šo atzinumu projektu šajā komitejā gribētu tikai minēt divus jautājumus. Dzirdēju daļu no diskusijas, kad ierados runājot par cilvēktiesībām, un gribu vēlreiz uzsvērt, ka šis aspekts tiešām ir ļoti svarīgs komisijai, un ka viens no pamatprincipiem un mērķiem Šajās sarunās, protams, būs demokrātisko principu, tiesiskuma, pamatiesību un pamatbrīvību ievērošana, un to mēs, protams, paredzam mūsu mandātā. Tālāk par kādu citu aspektu, kas mūsuprāt ir ļoti būtisks attiecībā uz cilvēktiesībām un sociālajām tiesībām. Šajās sarunās uh, komisija gatavojas eh, tirzniecību, tirzniecības attiecībās starp Eiropas Savienību un Turciju pievienot eh, sadaļu, īpašu sadaļu par ilgspējīgu attīstību, kas aptver eh, šādus aspektus. Un tā būs ļoti svarīga saruna daļa. Kas attiecas uz jautājumiem, kas ir saistīti ar vīzām, kas ir minēti atzinuma projektā, Es gribēju tikai uzsvērt to, ka šeit mēs runājam par uh, divie, divām atšķirīgām procedūrām. Protams, ir no vienas puses šis uh, vīzu liberalizācijas process un uh, tirzniecības nolīgumos, protams, mēs nevedam sarunas par jautājumiem, kas ir saistīti ar vīzām. Jā, mums patiešām ir uh, nolūks. Uh, iekļaut pakalpojumus tirzniecības eh, sarunās ar Turciju, bet tas tiktu darīts atsevišķi no eh, vīzu eh, jautājuma apspriešanas. Tāpat kā mēs to darām arī ar visām citām trešajām valstīm, ar kurām mums ir sarunas. Un tādus nesenus piemērus var pieminēt, kā kā Ukraina, Grūzija, tur ir vīzu liberalizācijas sarunas arī ar Moldovu, un tas, protams, viss tika darīts uh, atsevišķi no sarunām par uh, uh visaptverošo tirzniecību nolīgumu ar šīm trim valstīm. Un tātad mēs esam plānojuši šos jautājumus skatīt atšķirīgi, atsevišķi tāpat kā to darām līdz šim. Tāpēc es eh, vienkārši domāju, ka būtu vērtīgi atgādināt par šo jautājumu komitējai. Paldies par jūsu teikto un paldies arī referentam, eh, ka viņš palika vēl un noklausījās jūsu teikto. Kas attiec uz 24. līdz 26. punktu, kolēģi, tie ir ļoti uh, svarīgi punkti, kur arī ir iesaistīta komisija, agrākais, kad komisijas pārstāvji var ieraksties, eh, ir eh, bez desmit piecos. Viena iespēja būtu šo jautājumu atlikt, bet eh, konsultējoties ar kolēģiem, kas ir šeit, mēs konstatējam, ka tas nav iespējams, jo mūsu darba kārtības jau tā ir tik piesātnēts, ka šis jautājums ir jāizskata šodien. Mēs esam kontaktējušies ar komisiju, uh, un viņi var ierasties pēc 10.5. Tātad, ja mēs tagad uh, pārtrauktu sēdi uz 20 minūtēm, un ja kolēģi varētu atgriezties eh, um, bez 10.5, tad mēs varētu tad izskatīt 24. līdz 28. punktu. Un es atvainojos par šo te uh, nelielo hausu uh, laika grafikā. Mums vienkārši ir jāizskata šie jautājumi, labi, tāpēc lūdzu atgriezieties šeit bez 10.5.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 Um, so we said 1650, didn't we? Yes. Dear colleagues, we said... Kolēģi, es teicu, ka mēs atsāksim darbu pulksten 16.50. Uh, Lūdzu jūs ieņemt vietas, lai mēs varētu turpināt sēdi.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 Colleagues, if you um, would like to take your seats when you're ready, and then... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, un tad paskaidrošu, kā mēs turpināsim darbu. Um, once again, apologies to everyone for the... Vēlreiz vēlos atvainoties visiem par izmaiņām laika grafikā. Un tas, ka tik svarīgi darba kārtības jautājumi ir ceturtdienas darba kārtības pašās beigās, bet, uh, kā jau teicu iepriekš, Mums ir tik daudz eh, jautājumu jāizskata pēdējā laikā, un arī aiznākamajā nedēļā mums būs vienkārši pārpildīta darba kārtības. Tāpēc, nu, tomēr diezgan steidzamā kārtā mums ir jāizskata šie jautājumi. Mēs uh, tagad izskatīsim darba kārtības jautājumus no 24. līdz 25. punktam. Rājankungs runās par uh, pārcelšanu, pārmitināšanu un uh, Dublinas mehānismu. Kolēģi, tā tad es sniegšu īsu pārskatu. Jūs atceraties, ka pēdējās debats ar komisijas pārstāvjiem par pārcelšanas un pārmitināšanas lēmumiem un uh, Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumu un iespējamiem pārsūtījumiem atbilstoši Dumnijas līgumam. Tātad tas viss notika Grieķijā un 17. oktobrī pagājušā gadā, un tā bija kļūst par tādu regulāru libi mm, sanāksmi. Šoreiz viedokļa apmaiņa ar komisiju ir bijusi ļoti svarīga, jo pirmkārtām komisija uh, aicina atkal atsākt šo pakāpenisko pieeju, uh, pārsūtīšana atbilstoši Dublinas sistēmai, sākot ar, um, ar šā gada 15. martu, ko uh, apturēja dalībvalsts 2011. gadā pēc diviem um, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas un tiesas uh, lēmumiem. Šīs iespējas atsākt Dublinas mehānismu darbību un um, pārsūtīšanas uz Grieķiju šķiet ir atkarīgs arī no šīs dienas debatēm, un tāpat arī tas ir atkarīgs no kopīgā rīcības plāna īstenošanas, kas ir pievienots Eiropas Savienības Turcijas paziņojumam. Tas pats attiecas uz situāciju personām, kuras meklē starptautisko aizsardzību uh, Turcijā, tāpat arī tas attiecas uz um, nelegālo migrantu atgriešanu atpakaļ uz Sīriju, uh, uz Turciju, Sīrijas migrantu atgriešanu atpakaļ uz Turciju. Kaut gan uh, Šodien runāsim par ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Itālija 2016. gada pēdējā ceturksnī pieredzēja visaugstāko mm, migrantu skaitu. Līdz 2016. Eh, gada novembrī tas bija sasniegts 170 tūkstoši. Attiecīgi mums ļoti satrauc situācija Itālijā un nepieciešams, lai Eiropas Savienības aģentūras eh, sadarbotos un atbalstītu Itāliju. Jūs droši vien jau zinat, kāda ir um, humānā situācija Grieķijā arī laika apstākļu dēļ. Un uh, šo jautājumu es un arī citi deputāti ir minējuši. Droši vien par to mēs gribēsim runāt arī uh, šodien. Tas ir ļoti satraucoši. Berveikungs droši vien par to runās. Es uh, atvainojos, ka sāku savu Uh, ievadu, pirms visi bija ieradušies, bet, uh, nu, tā nu mums šodien ir, ka mēs te lēkājam no viena darbkārtības jautājuma uz otru, bet šis ir ļoti svarīgs uh, jautājums ziņojam, un man ir prieks, ka Rāina kungs arī klāt, tā ka ķersimies tagad pie darba. Varbūt visu darīsim arī tādā loģiskā kārtībā. Verveikungs, ja jūs esat ieradies, sagatavojies, tad varbūt sāksim ar Verveikungu. Jūs varētu pastāstīt par situāciju Grieķijā un Turcijā apmēram desmit minūtes eh, jūs izteiksieties, tad dosim vārdu Rājankungam. Pastāstīt, pastās kāpēc komisija vēlas atsākt šo mm, Dublīnas mehānismu piemērošanu attiecībā uz Grieķiju, un tad uzklausīsim jautājumus. Tātad dod vārdus tagad Verveikungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Labu pēcpusdienu komitejas locekļiem. 8. decembrī eh, komisija nāca klajā ar 4. īstenošanas paziņojumu attiecībā uz Eiropas Savienības Turcijas paziņo, paziņojumu. Tur apstiprinājās šī tendence, ka rezultātu iegūšana ir eh, stabila, kaut gan tomēr ir būtisks problēmas. Mm, ieradušo cilvēku skaits uh, saglabājas uh, samērā zems, tāpat arī bojāgājušo skaits Egejas jūrā ir samazinājies, bet ziņojumā arī ir norādīts, ka ir konstatēts zināms uh, problēmas un um, ir nepieciešams visām pusēm veikt darbību, lai atbilstoši tā stabilāk īstenot šo Eiropas Savienības Turcijas paziņojumu. Nu, nedaudz detalizētāk Eiropas Savienības un Turcijas um, paziņojuma rezultāts pēc deviņiem mēnešiem ir ļoti būtisks. Gribu tikai atgādināt, ka deviņu mēnešu laikā pirms šis paziņojums stājās spēkā 934 tūkstoši migrantu ieradās Grieķijas salās un deviņos mēnešos uh, pēc. Uh, tas bija tikai 25 tūkstoši, tātad ļoti būtisks samazinājums uh, šajā iebraukšo cilvēku skaitā. Tajā pašā uh, periodā pazudušo personu skaits uh, uh, samazinājās 789 uz 68 cilvēkiem. Egejas jūrā. Tātad arī tas ļoti būtisks samazinājums, apmēram par 700 cilvēkiem samazinājies šis pazudušo cilvēku skaits. Jūs arī pieminējāt Itāliju, savos ievadvārdos gribu uzsvērt, un to esmu darījis arī iepriekšējā komitejā ka joprojām nu, ir ļoti maz pazīmi, ka migranti varētu izvēlēties citus uh, maršrutus uh, šī vidusjūras maršruta vietā. Un atskaits periodā ir konstatēts uh, diezgan būtisks progr progress patvērumu pieprasījumu apstrādē. Apmēram 11500 šādas prasības ir atbilstoši iesniegts, reģistrētas apmēram 8200 pirmās instances lēmumi ir eh, pieņemti ar EASA palīdzību un apmēram 2500 eh, cilvēki ir um, iesnieguši apelācijas prasības eh, patvērumu dienestos un 1124 gadījumos ir pieņemts lēmums. Atpakaļ atgriešana arī turpinās uz Turciju šajā periodā. Bet eh, process nav pietiekami ātrs. Eh, kopš 21. marta atpakaļ nosūtīto personu skaits uz Turciju ir 1240, eh, kas ir stipri mazāk, zemāk par atkal iebraukšo personu skaitu, kaut gan viss šis iebraukušo cilvēku skaits samazinājies. Es gribētu konkrētāk runāt par eh, diviem aspektiem mm, šajā ziņojumā par konkrētu atskaits periodu. Pirmkārt, pārāk ierobežota kapacitāte mm, šajā apelācijas instancē posmā. Šķiet, ka esam diezgan krietni pavirzījušies uz priekšu, uzlabojot, mm, pastiprinot kapacitāti pirmajā instancē, bet tālāk šī kapacitāte vēl bija pārāk zema. Un otrs eh, tāds problēma jautājums vai loks. Ir tāds, ka nav pietiekama kapacitāte, tātad, lai sagatavotos pirms šīs atpakaļ nosūtīšanas, nu, kas neizklausās īpaši jauki, bet kaut kas eh, nereāli nozīmē, ka uh, Tajā brīdī, kad ir skaidrs, ka personā nav tiesības uz patvērumu, policijai ļoti grūti atrast šo personu un tad nodrošināt šo atpakaļ atgriešanu, atpakaļ nosūtīšanu. Tā tad, nu, tāds uh, praktisks sarežģījums, praktiski rakstura problēma. Šī atpakaļ nosūtīšana radījusi uh, spiedienu uz uh, jau tā pārslogoto uzņemšanas kapacitāti salās migrantu, tāpat arī vietēji iedzīvotāji salās ir um, ļoti um, tādi saspringti, šis saspringums uh, pastiprinās uh, abās pusēs, un tas ļoti būtiski ietekmē patvērumu pieprasīšanas procesu kā tādu, jo mēs uh, dzirdam par biežiem drošības pārkāpumiem, kas um, rada tālāk kavēšanos šajā procesā, traucē šo procesu, tas atkal tālāk rada frustrācijas. Bet tas arī nozīmē, ka apstākļi, kādos uh, dzīvo migranti. Nu, centīšos izteikties diplomātiski, bet uh, šie apstākļi galīgi nav uzstāti par optimāliem. Un arī pēdējās dienās, tagad iestājoties augstam laikam, tiešām ir daudz problēmu šajā jomā. Un arī tāpēc, ka, kā es teicu, pastiprinās šī, šī frustrācija iedzīvotāju vidū salās. Līdz ar to ir grūtāk arī risināt šo jautājumu, jo daudzos gadījumos, lai risinātu problēmu, nepieciešama sadarbība no salās dzīvojoša cilvēka puses, bet viņi ir kļuvuši arvien mazāk atvērti šādai sadarbībai. Tātad. Priekšstādātājs jau savā ievadā teica, ka augstais laiks ir mm, pasliktinājis situāciju. Par to es arī sniegšu jums jaunāko informāciju pēc brīža. Tas viss eh, demonstrē, ka ir nepieciešama papildus eh, centieni, lai šo Eiropas Savienības Turcijas paziņojumu padarītu par stabilāku, un eh, es ar kolēģi kopā Rēnkungu mēs izstrādājam detalizētu rīcības plānu. Nu, mēs to esam uzrakstījuši. Esam saņēmuši ieguldījumu arī no visām attiecīgajām iesaistītajām pusēm. Un galvenās darbības ir sakojošas uh, palielināt uh, salās resursus, uh, uzlabot apelācijas kapacitātu, uzlabot sadarbību un uh, nodrošināt arī efektīvākas atpakaļ nosūtīšanas eh, procedūras tiem migrantiem, kuriem nav tiesības uz eh, patvērumu. Un tāpat arī nodrošināt adekvātu eh, uzņemšanu salās. Un visbeidzot arī pārmetināšanu veikt efektīvāk. No visām šīm darbībām mm, svarīgākais rezultāts tātad būtu samazināt šo uh, Eh, slodzi, kas eh, salās izveidojās 2016. gadā, un tā tad nepieļaut eh, šīs slodzes pastiprināšanos līdz vasarai, tā lai mēs varētu atgriezties pēc kaut kādas normalitātes šajās salās. Tālāk pavisam īsi par Turciju. Šī pārmetināšana turpinās plāna ietvaros, bet diezgan tādā lēnā gaitā, kopīgais cipars ir 2716 cilvēki. Turcijas atbalsts. Atbalsts Turcijai ir piešķirs 2,2 miljārdi un 700 miljoni jau ir izmaksāti Turcijai atbalstam šajās darbībās lai varētu veicināt uh, tādu drošības uh, un palīdzības tīkla um, veidošanu, uh, palīdzot bēgļiem Turcijā, nodrošinot arī viņiem medicīnisko palīdzību, izglītību bēgļu bērniem. Par vīzu liberalizāciju pavisam īsi varu izteikties. Tur ir vairāk kritēriju, kuras vēl ir jāizpilda. Tālāk, pavisam īsi. Par uh, situācija, ko ir radījusi skarbā ziema, skarbie apstākļi Grieķijā. Kā jūs zinat, Grieķijā ir iestājies tāds ļoti augsts, neparasti augsts laiks, kas situāciju, kas jau tā bija sarežģīta, padara šos apstākļus migrantiem vēl smagākus. Grieķija visu laiku sazinās ar attiecīgajām iestādēm, tiek sniegt uh, humānā palīdzība, lai kaut kā mīkstinātu šos apstākļus. Ir svarīgi nodalīt uh, situāciju Grieķijā un Grieķijas uh, salās. Tātad um, pašā Grieķijā Eiropas Savienības uh, finansējums ir palīdzējis sagatavoties ziemai un uh, ņemot vērā nu, tradicionālos laika apstākļus, kādi tie Grieķijā ir. Uh, Eh, prioritāte tika dota, lai sagatavotos eh, eh, Grieķijas ziemeļu un rietumu daļā, kur mm, parasti temperatūras diezgan būtiski samazinās ziemas laikā. Tāpat arī ir noticis darbs pie, siltin, pie siltināšanas un apkuras, un cilvēki arī tiek pārvietot uz atbilstošākām dzīves telpām. Viss šī darba rezultātā Eh, pašā Grieķijā situācija eh, šķiet eh, kontrolēta. Protams, es te nelielos, nav tā, ka viss ir perfekti, bet situācija, tā relatīvi runājot, ir samērā laba. Ja man ir pareiza informācija, tad ir apmēram 700 cilvēku, kas joprojām dzīvo nometnēs kas eh, tiek eh, uzskatīts par nepietiekamām ziemas apstākļiem, bet eh, šie cilvēki tiks pārvietot vai arī jau šobrīd šodien tiek pārvietot uz uh, siltākām, labākām telpām. Uh, Grieķijas salās situācija šobrīd ir ļoti smaga, un tas attiecas Lesbos salu un Samos citās salās. Nu, atkal līdzīga situācija. Hiosā, Leosā un Kursā situācija šķiet sam, samērā laba, bet Lesbos un Samas salās ir apmēram kā 200 cilvēku katrā salā, kas um, atrodas neatbilstošos apstākļos, arī bez apkuras. Un tas noteikti nav pieņemami. Mm, paldies Dievam, temperatūra ir uh, paaugstinājusies šodien, ir kļuvis uh, būtiski siltāks, bet uh, joprojām ir skaidrs, ka ir steidzam jārisina konkrēti jautājumi par Lesbos salu. Mēs šobrīd realizējam vairākas darbības, rīcības. Lesbos salā varas iestādes ar mūsu palīdzību mūsu partneru palīdzību. Labi virzās uz priekšu, uzlabojot situāciju dažādās frontēs. Cilvēki. kas eh, tiek novadīti uz šo parasto eh, patvērumu pieprasīšanas procedūru, tie tiek pārcelt uz uh, uz kontinentālo daļu, un uh, ir paredzētas un atrasts arī papildus iespējas izmitināt cilvēks uh, viesnīcās, un turpmākajās stundās un dienās es uh, paredzu, ka būs uh, vairāk šādas istabas tiks atrastas, tā ka arvien lielāks cilvēks skaits tiek uh, pārvietots uz uh, viesnīcām. Tāpat esam saņēmuši atļauju izvietot um, mm, saliekamās uh, mājas. Mm Iepriekš tas nebija iespējams, bet uh, uh ANO bēgļu aģentūra mm, tātad izvieto šīs uh, saliekamās mājas, uzstāda un uh, presē attiecīgi ir uh, pieejam liter, uh, pieejams, uh, pieejam informācija. Pirmā migrantu grupa šobrīd. ar kuģi tiek uh, pārcelta uz, uh, uz kontinentu. Šī kuģi var uzņemt apmēram 300 cilvēkus. Tātad uh, Lesbos salā šķiet situācija attīstās pozitīvā virzienā. Samos salā situācija šobrīd ir ļoti sarežģīta. Nav tādas sadarbības, lai uzņemtu uh, cilvēkus uh, kaut kur citur, tātad ārpus šīs salas. Uh, tur mūsu plāns ir īrēt istabas viesnīcās, tātad, nu, tās, kas tur ir pieejamas, un šajā sezonā, bet sadarbība nenotiek, un arī runājot par uh, telpām vai vietu. Nu, principā nav vietas, kur varētu būvēt, eh, izvietot šādas eh, saliekamās mājas. Tā ka uzsvars jāliek uz samus salu un eh, jācenšas risināt situāciju tur esošiem cilvēkiem. Es atvainojos, ka izteicos varbūt pārāk gari, bet man liekas, ka šī daļa par ziemas apstākļiem ir īpaši svarīga. Paldies, Vērveikungs. Es zinu, ka jums būs jautājumi noteikti. Paldies par jūsu prezentāciju, kolēģi. Ar jūsu atļaujas došu vārdu Rainu vārdam un pēc tam diskusijas, ja neviens nav pret Rainu kungs, ceru, ka jūs izteiksieties kodolīgi, jo nu, mēs gribam tiešām uzklausīt jautājumus. Un, tā ka, nu, arī lūdzu neilgākā desmit minūtes Rainu kungs. Paldies priekšsādātāji, es eh, centīšos izteikties pēc iespējas eh, kodolīgāk. Mm. Es eh, minēšu vēl divus papildu ziņojumus, kas tika apstiprināti 8. decembrī. Pirmkārt ziņojums par, 8. ziņojums par pārcelšanu pārmitināšanu, un tad 4. ceturtais ieteikums par pārsūtīšanas atjaunošanu uz Grieķiju. Pirmkārt šis 8. ziņojums par pārcelšanu pārmitināšanu komisija pieņēma šo ziņojumu attiecībā uz uh, abām šīm solidaritātes formām, un tā joprojām ir galvenā politiskā prioritāte, ņemot vērā šo nepieciešamību nodrošināt atbalstu gan Grieķijai, gan Itālijai, un gribētu atgādināt, ka Eiropa padome atkārtoja savu aicinājumu uh, novembrī nodrošināt uh, pārcelšanu it īpaši bērniem bez pieaugušo pavadības. Būtisks progress tika panākts pagājušā gada beigu pusē. 1500 pārcelšanas gadiem tika nodrošināti tātad novembra laikā, un tas ir diezgan labs rādītājs, un tāpat arī no Grieķijas pārcelto cilvēku skaits ir stabilizējies apmēram 1000 mēnesī un pārcelšana no Itālijas arī ir būtiski palielinājusies, un uh, novembrī uh, šis uh, cipars bija vislielākais. Līdz ziņojums sastādīšanas datumam 8000 cilvēki tika pārcelti, līdz vakardienai mēs jau sasniedzām šo 10 tūkstošu cilvēku robežu. Tā tad eh, šī pozitīvā dinamika turpinās. Protams, ir acīm redzam, no, skatoties uz šiem eh, skaitļiem, ka mums joprojām nav nodrošināta atbilstība tiem plāniem, kas tika izstrādāti 15. gada septembrī, bet, manuprāt, ir svarīgi uzsvērt, ka šī pozitīvā dinamika pēdējā laikā ir, eh, no nu, tā būtiski uzlabojusi situāciju attiecībā uz um, šo cilvēku pārcelšanu, un to mēs noteikti vērtējam ļoti pozitīvi. Tāpat laikā ir skaidrs, ka joprojām jāturpina uh, strādāt, pārvarot dažādas loģistikas uh, šķēršļus un administrīvos šķēršļus uh, pārcelšanai. Tāpat arī jāpastiprina dalību valstu apņemšanās, apņēmība palīdzēt Grieķijai un uzņemt šīs pārceltās personas. Komisija savos ieteikumos ir nospraudusi mērķus, kurus tā uzskata, tā uzskata par reāliem un izpildāmiem. Un pārcelšanas jomā mēs uzskatām, ka varētu pārcelt eh, visus tiesīgos eh, kandidātus uz šo pārcelšanu no Grieķijas un Itālijas eh, uz citām dalībvalstīm līdz 17. gada septembrim, kad arī paredzēts, ka šis pārcelšanas pasākums beigsies. Un ļoti konkrēti esam ieteikumos norādījuši, ka dalībvalstīm vajadzētu censties eh, pārvietot vismaz 2000 cilvēkus no Grieķijas un 3000 mēnesī, eh, sākot ar 17. gada uh, martu, un 1000 no Itālijas, un uh, nekavējoties, un 1500 no Itālijas, sākot ar marta mēnesi, un tad šādā gaitā mums vajadzētu izdoties nodrošināt šo pārcelšanu visiem tiem uh, patvērumu meklētājiem, kam tas ir nepieciešams. Ar nosacījumu, ka jaun iebraukt, ka cilvēki vairs neiebrauc pārāk lielā skaitā. Jāņem vērā arī tie centieni, kas ir veikti pēdējā laikā, ko ir darījusi Grieķija un uh, citas dalība valsts. Es domāju, Verveikungs jau labi paskaidroja, pastāstīja, ko ir Grieķijas iestādes, piemēram, reģistrācijas jomā. Uh, Eh, tas viss palīdz eh, pārcelšanas eh, procesam, tātad pārceļot tās personas, kas ir uz to tiesīgas. Tāpat arī Itālijā ir nepieciešams, lai Itālijas varas iestādes nodrošināt nepieciešamos cilvēku resursus, darbiniekus, lai varētu veikt šo pārcelšanas darbu, lai 1500 cilvēku pārcelšanu mēnesī, lai šo mēķi varētu reāli izpildīt. Ir veikti tālāki soļi, lai risinātu problēmas saistībā ar drošības pārbaužu veikšanu Itālijā. Tur ir Eiropola iesaistīšanās arī par nepilngadīgām personām, bezpieaugušas personas kā pavadoņi. Apmēram 200 šādu nepilngadīgo ir tikuši pārvietoti. Tas ir īpaši sarežģīts jautājums pārvietot šīs nepilngadīgās personas no Itālijas. Tikai viens viena šāda nepilngadīga persona ir pārcelt šobrīd, bet uh, tas saistās ar juridiska rakstura šķēršļiem uh, Itālijā. Un eh, cerams, ka mēs varēsim tomēr atsākt šo nepilngadīgo personu pārcelšanu tālāk par šīm saistībām. No dalībvalstu puses komisija aicina dalībvalsts stiprināt šo savu apņemšanos. Bija 20 tūkstoši apmērā tātad šīs garantijas Darbs notiek uh, arī šobrīd, bet, protams, tiek aicināts, lai dalībvalsts uh, stiprina šo savu apņemšanos, uzņem vairāk cilvēkus. Mm, det, mm, ziņojumā detalizētāka informācija uh, par dalību valstīm. Dalību valsts ļoti atšķirās, dažas no tām ir uzņēmuši tikai dažus cilvēkus vai vispār nevienu, citas stipri lielu skaitu. Tālāk, pavisam īsi par pārmitināšanu. Šeit aina ir pozitīvāka tādā izpratnē, ka vairāk kā puse pārmetināšanas vietu, kas tika paredzēts 15. gada jūlijā, ir aizpildītas. 14 tūkstoši no 22 ar pus tūkstošiem, tātad no šī plāna, tātad no 22 tūkstošiem 14 ir tikuši pārmetināti un būtisks um, skaits no tiem no, no Turcijas, Jordānijas, Libānas. Un atskaits periodu laikā sasniedzām rādītāju tūp pie 3000, kas tika pārmetināti no Turcijas, kas arī atbilst Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumam, kā Virvē kungs nu pat jau to skaidroja. Un mēs paredzam, ka visi šie pārmetināšanas plāni, kā es teicu, atbilstoši 15. gada jūlija plānam, ka visi šie solījumi tiks izpildīti uh, līdz uh, šī gada beigām. Nu, tas tad uh, par uh, pārcelšanas un pārmetināšanas ziņojumu. Tad pavisam īsi atgriežoties pie Dublins uh, ieteikumiem Grieķijai. Decembrī mēs pieņēmām ceturto ieteikumu. Pirmie trīs bija adresēti tikai Grieķijai, decembrī pieņemtājs ieteikums attiecās uz Grieķiju un arī uz citām dalībvalstīm. Pavisam īsi ieskatējuši kontekstu iemeslus, kāpēc komisija uzsāk šo procesu pagājušā gadā. Tas bija tādēļ, ka komisija kopš 11. gada bija pārtraukusi praktiski visu pārcelšanu no Grieķijas Dublins mehānismu ietvaros, tam, jo tam bija negatīva ietekme uz eh, Schengenas sistēmas eh, funkcionēšanu, tas eh, radīja stimulus tam, lai bēgļi nelegāli pārvietotos uz citām dalību valstīm un tātad veikt šo sekundāro pārvietošanos. Un papildus tam komisija ir izvērtējis ļoti būtiskos uzlabojumus, kas ir notikuši Grieķijā, īpaši saistībā ar institucionālo struktūru un arī juridisko ietvaru Grieķijā. Te gribētu pieminēt īsi dažus galvenos aspektus. Tagad ir īpašs patvērumu dienests Grieķijā, kas ir trīskāršojuši savu kapacitāti pēdējo gadu laikā. Tāpat arī runāt par uzņemšanas kapacitāti. Tā ir ļoti būtiski palielināta dažādās vietās salīdzinot ar to, kāda tā bija varbūt pat tikai gadu atpakaļ. Tāpat esam būtiski uzlabojuši kapacitāti šīm apelācijas komitejām, tātad esam uzlabojuši ne tikai kapacitāti, bet arī šo komiteju sastāvu esam mainījuši, koriģējuši. Uh, Un tas viss ir um, noticis tādā pozitīvā virzienā. Vēl citi svarīgi soļi ir um, brīvas, um, tātad tiek sniegts juridiskais atbalsts, konsultācijas par brīvu. Mm, tāpat uh, tiek domāts par valsts atbalstītas juridiskas skēmas izvēršanu uh, bez maksas, uh, sniedzot juridisko palīdzību visiem bēgļiem. Uh, Grieķijas salās un lielākai daļai arī to, kas atrodas uh, uz kontinentu. Vai nu komisija ir uzsvēru savā ziņojumā, ka tomēr saglabājas zināmas problēmas patvērums sistēmā Grieķijā, īpaši runājot par um, mājokļu kvalitāti. Šis punkts arī diezgan detalizēti mm, tika aplūkots jau Vervē uh, kunga uh, ievadvārdos. Bet runājot arī par eh, riskam pakļautāko personu situāciju, te es vairāk domāju mazgadīgās personas un tas, eh, cik efektīvi, cik ātri šie patvērumu pieteikumi tiek eh, iesniegt, reģistrēt un izskatīt. Pirms runāšu konkrēti, ko komisija ir ieteikusi. Gribu piebilst, ka komisija ļoti precīzi izvērtē šos, šos piedienu, kādam pakļauta Grieķija ņemot vērā uh, lielo migrantu skaitu, kas, ir, uh, kas ieradās 2015. Uh, gada beigās un 16. gada sākumā, tā, ņemot vērā arī to, ka šīs plūsmas saglabājās kādu laiku. Tāpat arī tiek izvērtēta Rietumbalkānu maršruta slēgšana, tā sekas kopš 2016. gada. Un Eh, arī tas palielinātais lietu skaits, ko ir izskatījis patvēruma dienests eh, mm, saistībā ar um, reģistrācijas procesu, kas tika uzsākts pagājušā vasarā, kas jau tuvojas um, pabeigšanai, un tas, zināmā mērā, ir atrisinājis to situāciju, kas bija sākotnēji, un uh, patvērums sistēma ir, protams, saskārusies ar milzīgu pieprasījumu skaitu. Šī mm, iemesla dēļ komisija ir uh, ieteikusi ka nevajadzētu mm, pilnā apmērā atsākt mm, pārsūtīšanu Dublinas mehānismu ietvaros, bet to vajadzētu sākt tikai sākot ar pavasaru šogad. Tātad runāt par personām, kas eh, ieradās Grieķijā pēc eh, marta vidus Tāpat arī komisija uzsver, kā šie riskam pakļautie bēgļi, pietiekami iesniedzēji, ka tos nevajadzētu pārcelt, pārsūtīt, un šī pārsūtīšana nedrīkst notikt bez Grieķijas varas iestāžu apstiprinājuma, ka tiks garantēts tās, ka šie cilvēki, kas tik, tiks pārsūtīti uz Grieķiju, ka pret viņiem būs attieksme, kā to paredz eh, Eiropas tiesību akti, ka viņi tiks uzņemti un eh, ka šis process notiks eh, ātri. Tātad mums ir nepieciešams, lai būtu šāda apņemšanās un garantijas, ka cilvēki tiks uzņemti speciālos uzņemšanas centros vai iestādēs. Tāpat esam paredzējuši, ka Eiropas atbalsta dienestam būs īpaša loma, lai uzraudzītu atbilstību šīm sniegtajām garantijām. Esam jau sākuši diskusijas ar ESO, kā tas viss notiks. Protams, sazināsimies arī ar Grieķijas iestādēm šajā darbā. Viņi, viņiem ir jāziņo mums līdz februāra vidum par tālākajiem soļiem, ko esam ieteikuši, kas būtu jāveic, lai risinātu vēl neatrisinātās problēmas patvērumu sistēmā un tāpat arī nepieciešams tālāk izstrādāt, kā šis garantijas sniegšanas process varētu darboties, un arī no Grieķijas mēs saņemsim regulāru ziņojumus, tas jau notiek divu mēnešu periodā. Protams, mēs nezinām, kā tuvākajos mēnešos, tuvākajos gados uh, situācija attīstīsies Grieķijā, tāpēc komisija uh, sekos uh, situācijas attīstībai un, ja būs nepieciešams, tad izteiksim papildu rekomendācijas vai skaidrojumus, kā tas būs nepieciešams. Un vēl viena svarīga lieta, kur vajadzētu uzsvērt, ir tā, ka Rekomendācijās ir uzsvērts, un tas ir tāda politiska piebilde, ka šeit e, pienākumi ne tikai Grieķijai, bet arī citām dalību valstīm attiecībā uz atbalstu, kas tiek sniegts Grieķijai. Gan attiecībā uz saistībām, kas uzņemts par e, cilvēku pārcelšanu 15. gada septembrī to es jau detalizēti aprakstīju, bet arī attiecībā uz to, ko Martins pieminēja saistībā ar ekspertu nosūtīšanu uz EASO, lai palīdzētu Grieķijas iestādēm apjomīgajā darbā, kas nepieciešams, lai tik galā ar situāciju tīpaši Grieķijas salās. Paldies! Paldies jums abiem! Tik daudz lietu bija jāaptver! Kaut arī tikai daži no mūsu komitejas locekļiem varēja palikt, tik vēl tad uzreiz došu vārdu viņiem. Katī Pīrī. Uh, Paldies uh, par uh, prezentācijām. Man ir daži jautājumi, kas dažkārt ir specifiski Eiropas un Turcijas attiecībām dažkārt konkrēti komisijas pārstāvim. Atgādināšu, ka 15. gada septembrī bija sagatavošanās ziemai jau, bija vienošanās palielināt kapacitāti, lai nodrošinātu pagaidu izmitināšanu, uzsākot eh, civilās aizsardzības mehānismu darbību. Tātad tagad jautājums, vai šis mehānisms ir uh, aktivizēts vai nē. Grieķija solīja palielināt izmītināšanas kapacitāti līdz 30 tūkstošiem un UNHCR 20 tūkstošu vēl. Tie bija lieli paziņojumi 2015. gada septembrī. Paskatoties uz Balkānu maršrutiem, kur mēs redzam šausminošu situāciju no Serbijas, UNHCR eh, solīja palielināt eh, kapacitāti 50 tūkstošu Eh, cilvēkiem. Es, es to es nesaprotu, kāpēc cilvēki joprojām šobrīd nakšņo uz ielas. Ja jau tas viss tika prezentēts 15. gada septembrī kā kaut kas tāds, par ko ir panākt vienošanās, tad Verveikungam jautājums, vai jūs varētu paskaidrot, ka ja ir vienošanās par atpakaļ uzņemšanu ar Turciju, ka mēs varēsim sūtīt atpakaļ tos, uh, bēgļus, kuri eh, tos eh, cilvēkus, kuri nekvalificējas bēgļu statusam, kas ir daļa no šiem cilvēkiem uz salām. Kāpēc pēc diviem mēnešiem mēs redzam, ka atpakaļ nosūtīto personu skaits ir ganarīz eh, nulle? Sākotnēji tika runāts par 800 personām, pirmie 400 tika nosūtīti pirmajos divos mēnešos, un pēc tam tas viss praktiski apstājas. Tātad, eh, kas tur tiek darīts, eh, ņemot vērā ziemas apstākļus, vai kaut kas papildus tiek darīts? Tad Rajankungam par eh, pārvietošanu. Redzēju jūsu schēmu, tā ir gandrīz matemātiski daudz saistības, kas tika izteikts līdz septembrim, sadalot pa mēnešiem, tad iznāk 3,5 tūkstoši no marta no Grieķijas un uh, tūkstots no Itālijas. Bet kas tagad mainīsies? Tad, kad tas viss sāksies, matemātika, es saprotu, kā mēs varam to no septembra izreikināt, bet es nesaprotu, kā, kas mainīsies, jo nekas nenotiek šobrīd. Un kāpēc jums liekas, ka tas sāksies tagad? Un pēdējais jautājums par pārvietošanu. Eiropas Savienības Turcijas vienošanās ietvaros pirmais teikums, ko apņēmās darīt Eiropas Savienības līderi, ir apturēt nelegālo un aizstāt ar legālo maršrutu. Mēs redzam, ka padomus secinājumos šis teikums vairs neparādās, bet tas bija pats pirmais punkts Eiropas Savienības Turcijas vienošanās par pārvietošanu, šo pārmitināšanu. Tātad nelegālo cilvēku skaits, kas ierodas salās. Un mēs solījām izveidot liela mēroga pārmitināšanas programmu. Cik tālu esam tikuši ar to? Legāli risinājumu nav joprojām. Pēdējais jautājums. Komisijas pārstāvs uzsvēra šokējošu piezīmi, ko sacīja Eh, komisārs Varmoplis, ka 1. martu ir jāatsaka, jāatsākas Dublinas mehānismu darbam. Nu, būsim reāli. Mēs redzam, kas notiek Grieķijā. Jūs tikko prezentējāt visus šķēršļus, kas tur ir. Mēs nesūtījām jau gadiem ilgi cilvēks eh, uz Grieķiju, jo nebija atbilstoši uzņemšanas infrastruktūras. Jūs palīdzat populistiem, paziņojot šobrīd kaut ko tādu, ko mēs zinām visi šeit klātesošie, ka tas nenotiks. Keiti, paldies! Dosim iespēju visiem kolēģiem uzdot jautājumus. Nākamā ir Anna Gomeša. Paldies, ka pastāstījāt, kā atgriezt to personu skaists šajā ne amorālajā vienošanās eh, starp Eiropas Savienību un Turciju ir tikai 1240 uh, eh, personu. Tas apstiprina to, ko mēs jums komisijai sacījām iepriekš, ne nu, tikai jums, bet arī tiem, kas slēdz šo vienošanos, ka tā ir ne tikai nelegāla un eh, amorāla schēma, bet arī absolūti neefektīva schēma. Es vēlētos uzsvērt tas, ko jūs sacījāt un ko mēs arī zinām no redzētajiem attēliem, no šausminošajām uh, lietām, kas ir Grieķijā, šajos hotspot centros, jo tur ir šausminoši apstākļi, kuros cilvēki joprojām atrodas. Un vēlos jautāt cauri jums komisijai, vai komisija nav nobažījusies par sekām, radikalizējot cilvēkus, radot pretestību cilvēkus. Ja es būtu bēglis vai patvēru meklētājs, es būtu ļoti nikna pret eiropiešiem, kas li, e, pret mani tik šausminoši izturās. Vai komisija nemaz nav nobažījusies par to, cik labi tas iedaras e, propagandas ietvaros, e, kur sludinā radikāļi? Un ko komisija dara? piemēram, attiecībā uz pārvietošanu. Ja zīdīgi gadījums, es un Vaidenholzer kungs jau strādā pie tā, koši pagājušā gada aprīļa, novembrī bijām Grieķijā, redzējām, ka 600 no 1700 personām bija reģistrēti, bet neviens netika pārcelts izņemot Portugālu, neviena valsts nebija uh, pieteicies tos uzņemt. Vēl 600 personas ieradās. Ne, ko komisija dara attiecībā uz iezīdiem? Viņi cieši no genocīda. Kāpēc mēs ļaujam viņus negatīvi diskriminēt? Tā vietā, lai pātrinātu situācijas atrasināšanos attiecībā uz viņu pārvietošanu. Ko komisija dara šajā jautājumā? Mēs esam rakstījuši visiem komisāram, visiem komentāriem. Nekas nenotiek, nekas nemainās. Tas tik tiešām ir ļoti satraucoši. Mēs dzirdējām UNHCR pārstāvu sakam, ka ir jāgatavojas nākamajiem viļņiem. Netiek izslēgts, ka ir jārunā ne tikai par šobrīd jau uzņēmto personu skaitu, kas ir jāpārvieto, bet varētu būt ievērojams cilvēku skaits, kas ieradīsies vēl. Kas tiek darīts, lai sagatavotos tam? piemēram, bērniem, tātad, kā mēs dēvējam, nepilngadīgie bez pavadījuma, e, lai viņi nepazustu kaut kur un viņus e, neeksploatētu e, visdažādākie noziedzīgie tīkli. Varu tikai sacīt, ka tas, kā mēs skatāmies uz lietām, šie šausminošie attēli no Serbijas, kā jau man kolēģi tikko sacīja, man bail, ka mūsu uh, valdības un mūsu iestādes palīdz plaukt eh, populistiem un vēl ļaunākām lietām. Paldies, Džudita eh, Sargentīnī. Paldies, priekšsarētē. Situācija nometnēs Grīķijā, kā eh, Ferfēna kungs sacīja, nav optimāla. Nu, es spēju novērtēt um, apzīmējums, kas varbūt īsti neatbilst patiesībai, bet nu šis ir e, kronis visam. Teiksim tā, būt šobrīd Grieķijā bez jebkādām nākotnes izredzēm, e, atsaldēju ķermeņa daļas diez vai var dēvēt par neoptimālu situāciju. Un mēs dzirdam arī vēlmes, kas tiek uzdots kā realitāte par pārcelšanu. Uh, nepārtraukti atkārtoja to, ka tā kā vienošanās ar Turciju ir spēkā, ir ievērojami samazinājušies e, bēgļu skaits, kas ierodas vienkārši neatbilst patiesībai. UNHCR parāda, ka no 15. gada novembra samazinās skaits, tātad divas nedēļas pirms vienošanās ar Turciju ir neliels palielinājums, un pēc tam turpinājās uz leju. Tas bija tad, kad Balkānu valsts sāka slēgt robežas. Tas uh, samazinājums sākās no 15. gada novembra, un Nīderlandes migrācijas ministrs teica, ka neatkarīgi no vienošanās ar Turciju, Balkānu maršruts ir slēgts. Man ir problēma dzirdēt, ka Turcijas vienošanās tika izmantots kā piemērs. Maltas premjerministrs, valsts, kura sāka prezidentūru uzskatīja, ka e, vienošanās ar Turciju ir kā piemērs e, līdzīgām vienošanām ar citiem reģioniem. Vēlētos precizēt, ko komisijas pārstāvi sacīja manas kolēģis Sofijas Intveldes e, organizētā viedokļa apmaiņā. Tur viņi sacīja, ka Turcija uzņems atpakaļ tikai tos, kas ir salās. Tātad, tāpēc cilvēki negrib pārvietoties uz kontinentālo daļu. Vai mēs varētu rakstiski apliecinājumu tam saprast? Tātad, vai mēs turam cilvēku šausminošās situācijās salās tikai tāpēc, ka Turcija viņu savādāk neuzņems atpakaļ? Nu, tas tā netīra vienošanās, ja tā varat teikt. Par atpakaļ nosūtīšanu Dublins mehānismu ietvaros no marta. Tikai tie, kas ir ieradušies no 17. gada marta sākot. Tātad kaut kad gadam ejot, kaut kad vasarā vai pēc tam, daži cilvēki, kas var kvalificēties atpakaļ nosūtīšanos Grieķiju, tiks sūtīti. Jautājums, kāpēc mēs e, to pārvēršam par tādu PR kampaņu? Tas nepalīdz ne Grieķijai, ne pilsoņiem citur Eiropas Savienībā. Un Katī Pīrī pareizi sacīja, tas vienkārši nenotiks. Tad mēs atkal redzēsim lietu tiesā, kur būs sacīts, ka situācija Grieķijā ir tāda pat kā bija pirms pāris gadiem. Tas neatbilst Eiropas eh, līgumam par cilvēku tiesībām, un tas ir nehumāni sūtīt cilvēkus atpakaļ uz Grieķiju, un viss sāksies no sākuma. Ja jau mēs zinām, ka tas tā būs, kāpēc vispār tas tiek ierosināts? Mēs Nīderlandē sūtam uz Vāciju Dublins mehānismu ietvaros. Mēs absolūti neesam jauki viens pret otru, un tas nepalīdz situācijai. 2700 cilvēki ir pārvietoti no Turcijas, pārmitināti. Par ko mēs šeit runājam? Kur ir tie drošie ceļi? 2700 cilvēki. Tur būtu 20 tūkstoši cilvēki, kas ir pārmitināti, kā dalība valsts vienojās. Bet reāli 2700 cilvēki tas absolūti nav tas, ko stāstīt cilvēkiem, kas paliek nometnēs. Nauda neatrisinās šo uh, situāciju. Šeit runa par eh, uz bērnu nākotni. Un es augstu vērtētu, ja komisija varētu paskaidrot mums, kā pārmetināšanas skaitļi ir tik zemi. Nu nevar būt runa, ka mēs pārmetinām tikai viens pret viens uh, apmaiņas gadījumā, jo šie skaitļi nesakrīt. Nu, Katrā ziņā vēlamā uzdošana par esošo nepalīdzēs mums atrisināt šo bēgļu krīzi, politisko krīzi, es to tā dēvētu. Paldies, Judita Lenārs kungs. Paldies. Es nekad neteiktu, ka Judits Argentīni eh, klātbūtnu šajā sanāksmē būtu mazāk optimāla Turcijas vienošanās vai Balkānu maršrutu slēgšana kā iemesls uh, bēgļu skaita samazinājumam nav pat apstrīdams. Bet uh, cilvēki, kas uh, cenšas nonākt Grieķijā, cik liels šo cilvēku skaits. Tāpēc tas varētu būt kā piemērs līdzīgām vienošanām nākotnē, tīpaši attiecībā uz vidusjūras reģionu. Šeit mēs acīm redzot esam dažādos eh, domās par to, cik vērtīgi ir vienošanās ar Turciju. Bet, ja jau šāda vienošanās ir, tad, ja jau sistēma ir izveidota, tad mums jānodrošina, ka nosacījumi eh, šīs vienošanās izpildēji tiem jābūt optimāliem. Lasot iepriekšējos ziņojums, ka 16 tūkstoši cilvēki ir salās, kaut gan vieta ir tikai 8 tūkstošiem, ir gaidīšanas saraksts 1200 eh, nepilngadiem personām. Hotspot centros eh, nav izpildīts higiēnas prasības un tas viss ziemas tuvošanās kontekstā. Ja mēs vēlamies, lai vienošanās ar Turciju darbotos, mums jānodrošina, ka tie apstākļi, kuros, tiek, eh, kuros uzturas bēgļi, ir ievērojami labāki. Tas pats būtu sakāms par Dublinas mehānismu ietvaros veikto transferu atjaunošanas uz Grieķiju. Nav reāli pat sākt par to domāt, ka varētu tikt e, sūtīt atpakaļ cilvēku uz Grieķiju Dublinas regulas ietvaros. Nezinu, kā jums tas liekas, vai tas ir legāls par iespējams. Varbūt mēs to varam atļaut tām Eiropas valstīm, kas ir izpildījušas savu kvotu no solītējiem bēgļiem. Tā varbūt būtu iniciatīva viņiem strādāt pie tā, jo paskaroties uz faktiskiem pārmitināšanas skaitļiem, septembrī 17. gadā būs pagājuši divu gadu periods. Ja es ātri sarēķinu, kādi bija ieteikumi, ko jūs devāt dalībvalstīm, tad mēs būsim pārvietojuši 33 tūkstoši cilvēku kopumā līdz 17. gada septembrim. Kaut arī paredzēt bija ap 100 tūkstošiem padomu secinājumus, ja es pareizi atceros no jūsu sacītā. Ja mēs izmantosim šādu tempu, un visi cilvēki, kuriem ir paredzēti pārvietošana, arī tiks pārvietot, kas notiek ar šo atšķirību starp 33 tūkstošiem un 100 tūkstošiem? Vai mēs esam ievērojami pārvērtējuši to bēgļu skaitu, kuriem pienākas pārmitināšana? Vai tomēr ir ļoti daudz cilvēku Itālijā un Grieķijā, kas netiek uzskatīti par tādiem, kuri atbilst kritērijiem pārvietošanai? Paldies, Lamberts kundze. Paldies, man ir vairāk jautājumu. Viens no tiem saistīts ar koordināciju. Mēs dzirdam, ka ECO darbojās, UNHCR darbojas, Grieķijas valdība darbojas. Kāda ir reālā koordinācija starp šīm pusēm? Vai esam pārliecināti, ka e, šim darbam ir papildinošs efekts, nevis pārklāšanās? Un ka nav atstāti kādi caurumi? Jo tas, ko mēs dzirdam, liek domāt, ka lai kāds arī saprašanās memorāns pastāvētu, tas nedarbojas ne Grieķijas labā, noteikti jau nu nepatvēru meklētāju labā. Viena no lietām, kuru prasījām kā parlaments, ir bijusi cilvēku pārvietošana prom no salām, kas notiek ar lielu spiedienu. Sarežģījumi jau tik skaidrot šodien saistībā ar politiskajiem sarežģījumiem, nemaz nerunājot par uh, fiziskās kapacitātes problēmām. Bet šeit ir jautājums par to, ka ja mēs pārvietojam cilvēks no salām uz kontinentālo daļu, vai tas ir apmierinoši, ka cilvēki tiek izmitināti vietās, kuros, kurās nav apkuri, bijušās munīcijas eh, rūpnīcās, kur ne, nevar rakt neko zemē, riska dēļ, jo tur var būt palikuši kādi pārpalikumi no munīcijas ražošanas, vai varam pārvietot bijušās eh, rūpnīcas teritorijās, kur nav apkurs atkal. Un tad mēs redzam lielas atšķirības medicīnas aprūpē, kur dažās vietās ir dažas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas šajā jomā, citās nē, tāpēc spiediens ir vēl lielāks uz Grieķijas veselības aprūpas sistēmu. Mēs jau zinām, ka tur tāpat jau ir daudz uh, problēmas. Mēs nodarbinātības komitejā esam jau ziņojums gatavojuši par šo tematu. Vai mēs un jūs esat apmierināti ar situāciju, ka resursi, kas tiek izmantot, arī tiek izmantot adekvāti, lai nodrošinātu to, ka eh, viss ir aptverts un netiek atstāt nekāda caurumi. Vai ir kādas dalība valstis, kas ir izteikuši gatavību palīdzēt, pātrināt pārmitināšanu. Ņemot vērā, ko mēs zinām par situāciju Grieķijā, vai arī dalību valstis da, sēž rokas klēpī salikušas, un tad tas darbojas kā viņu prāt piesaistīšanas faktors Un tad eh, tiek cilvēki vienkārši pamest likteņu varā. Un nauda, kas tiek tērēta Grieķijā. Summas izklausās lielas. Vai komisija ir apmierināta un seko naudas tērēšanai, un ka tā tiek tērēta tā, kā tas ir paredzēts? Vai arī iespējams, ka ir summas, par kurām nav bijuši atskaits? attiecībā, ar, attiecībā uz um, reģistrācijas procesu. Ierodoties Grieķijā, mēs zinām, ka cilvēki ir sūtīti atpakaļ, kuriem ir um, ģimenes locekļi Eiropas Savienībā un saskaņā ar Dublinas um, mehānismu viņiem būtu jāļauj apvienoties ģimenei, bet faktiski ir nosūtīti atpakaļ. Tātad attiecībā uz šo pieņemšanas procedūru, vai varam saņemt informāciju par to, kad patvērumu piešķiršanas process sākas, vai nav tā, ka lēmumi tiek pieņemti tādi, kas neļauj cilvēkiem īstenot savus patvērumu tiesības. Paldies! Paldies, Džīna! Un noslēgumā Svimbergs kundze. Vai vēl kāds vēlēsies izteikties? Birgit, nē. Nu tad eh, pēdējā runātāja. Urfāne. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Sāksim ar uh, Eiropas Savienības un Turcijas nolīgumu, kas nedarbojās jau no paša sākuma, kā jau daudz to teica. Mēs parlamentā konstatējām, ka vairākums deputātu vēlētos iesaldēt Turcijas nolīgumu, uh, tāpēc, ka tas eh, tik slikti darbojās. Tas ir izmaksājis miljardiem eiro un eh, arī ir atcelti vīzu ierobežojumi tādēļ. Un te pašā laikā ir spiediens no Turcijas. Eh, mēs dzirdam, ka migrantu skaits no Turcijas ir samazinājies, bet šie cilvēki atrod jaunus ceļus, lai ieceļot Eiropā. Uh, Nezinu, vai jūs to zināt, es to lasīju. Ir um, šobrīd Āfrikā liels iedzīvotāju skaita pieaugums Āfrikā, un uh, tas arī palielinās imigrācijas spriedienu uz Eiropu, un mums ir jābūt tam gataviem mums vajadzētu varbūt tādu parakstīt nolīgumu ar Lībiju, vai tad tam būtu jābūt nākamajam solim. Man liekas, ka mums nevajadzētu uh, parakstīt nolīgumus ar šādām valstīm, vai nevajadzētu tomēr gatavoties par to, tam, kas mūs gaida, nevis vienkārši skatīt un stāvēt un noskatīties, jo izskatās, ka Eiropas Savienība nav gatava tam, kas notiek. Es domāju, ka nolīgums ar Turciju vienkārši ir spiediens no Turcijas, un mums tas ir jāaptur. Tie, kuri izteicās uh, iepriekš, uh, par skaitļiem, kurus jūs mums prezentējāt. Šie te 3000 eh, no Grieķijas, 15000 no Itālijas un tā tālāk, tas viss izklausās ļoti smalki, bet eh, vai jūs to apspriedāt ar uh, dalībvalstīm, vai tas ir saskaņots ar dalībvalstīm, vai tās ir uh, gatavas uzņemt visus šos uh, ieceļotājus, vai tas ir saskaņots ar dalībvalstīm. Un tad Dublina un Grieķija. Nu jā, pirms sešiem gadiem mēs sākām runāt par uh, šo eh, izņēmumu Grieķijai, proti, ka uz Grieķiju atpakaļ nesūtīt eh, cilvēkus. Grieķijai ir bijušas milzīgas grūtības, lai atrisinātu šo problēmu. Vai jūs par to esat vispār padomājuši? Paldies, labi. Tad pāriesim uzreiz pie mūsu komisijas kolēģiem. Kurš gribētu izteikties vispirms? Verīkungs, lūdzu. Jā, labi. Liels paldies. Paldies par visiem šiem jautājumiem, uz tiem centīšos pēc iespējas labāk atbildēt. Sākot ar jautājumu par to, kas patiesībā ir noticis ar šīm te saistībām, kas tika uzņemtas 2015. gadā par uzņemšanas kapacitātu, un jūs ļoti pareizi sakāt, ka e, toreiz bija apņemšanās no Grieķijas puses izveidot 30 tūkstošus uzņemšanas vietas, un uh, ANO bēgļu komisāra birojas vēl 20 tūkstošus radītu schēmas ietvaros. Es varu jums tagad pateikt, ka līdz šim brīdim Grieķija ir radījusi vairāk kā 50 tūkstošus, apmēram 55 tūkstošus, ja nemaldos, vietu, un uh, šī īres uh, schēma UNHCR ietvaros arī ir pilnībā īstenot, uh, ir vairāk kā 20 tūkstoši vietu pieejams. Uh, un patiesībā ir izdarīts daudz vairāk nekā bija šīs saistības toreiz, kas tika uzņemtas. Un toreiz arī civilās aizsardzības mehānisms tika iedarbināts un patiešām nu, jau ir toreiz tika piedāvātas daudz labas lietas, telts un tā tālāk, un kopš tā laika uh, finansējums dažādajām iesaistītajām pusēm ir palielinājies. Un tikai atgādināšu, ka eko partneri uz vielas ir finansēta, uz vietas ir finansēta ar 200 miljoniem, komisija ir piedāvājusi 350 miljonus ārkārtas palīdzībā dažādām pusēm tieši valstī un arī, arī citiem humanās palīdzības partneriem, un varu teikt, ka šobrīd eh, trūkstošais aprīkojums, cilvēku trūkums, un eh, tā nav tā problēma. Kā jau teicu iepriekš, neteikšu, ka kontinentālajā daļā situācija ir lieliska, bet tur tā vismaz ir zem kontrolas un problēma uz salām ir eh, tieši vietas trūkums. Un mēs esam eh, teikuši jau kopš eh, pagājušā gada marta, iespējams, ka ja mēs to uh, vēlamies izdarīt, tad mums ir vajadzīga lielāka uzņemšanas kapacitāte salās, bet tas ir bijis ļoti sarežģīti tieši vietējā iebilduma dēļ. Tas tiešām uh, nav tā, ka to nevar izdarīt, bet tas tiešām, jā, ir viesnīcas istabas, kuras varētu izmantot, jā, bet ir jābūt kādam, kas ir gatavs to visu sniegt. Man jāatzīst, ka negribu runāt par tām lietām, ko īsti nepārzinu. Šis jautājums par Balkānu ceļu, tur neesmu pilnībā informēts par šo lietu. Un tad bija jautājums par to, kāpēc tie, kas nekvalificējas kā bēgļi, netiek nosūtīti atpakaļ. Tas izriet galvenokārt uh, no uh, juridiskā ietvara, kas ir uh, Eiropā. Nu jā, var jau noteikt, vai kāds ir bēglis vai nē, bet uh, uh pat pirms tam viņam ir uh, jābūt individuālai intervijai. Un tas viss paņem laiku, Jā, tas uh, būtībā uh, iekavē visu šo sistēmu. Un galvenokārt uh, juridiska apsvēruma dēļ ir bijis apgrūtināti šos cilvēkus ātri nosūtīt atpakaļ. Un papildus tam, un to jau minēju iepriekš, policijai ir problēmas šos cilvēkus atrast, un tas atkal ir saistīts ar uh, lietām, kas varbūt nav populāras šeit parlamentā, bet, uh, lai būtu efektīva atpakaļ nosūtīšanas uh, um, problēma, ir vajadzīga zinām kapacitāte. Bet, kā jau teicu, mēs uh, saskaramies ar diezgan lielu pretestību vietējā mērogā. Uh, Tad, tad ir e, tiešām jābūt iespējai šos cilvēkus nosūtīt atpakaļ. Ko dara uh, eko. Es nepārstāvu eko, jā, tas ir skaidrs, bet es zinu, un es uh, cieši sadarbojos ar kolēģiem no eko. Um, jau vairākus mēnešus viņi finansē partnerus, viņi koordinē darbu ar uh, migrācijas uh, Uh, ministriju, ar dažādiem partneriem, un par to arī bija jautājums, uh, kurš ko dara tieši precīzi, lai nodrošinātu, ka šie uh, trūkumi tiek novērsti. Bet, nu, atkal jāsaka, ka es necenšos izvairīties no atbildības, bet uh, problēma nav finansējumā vai aprīkojuma. Uh, trūkumā, bet eh, vienkārši fiziski nav vietas, kur eh, nolikt konteineru. Mēs esam gatavi maksāt par eh, viesnīcām, bet ja viesnīca netiek piedāvāts, tad tas ir nedaudz sarežģīti. Bet mēs turpinām meklēt risinājumus. Un tad nākamais, jā, bija virkne paziņojumu, nākamā runātāja teikta, jā, es nevaru par to visu uh, Uh, komentēt. Es uh, zinu, ka jums ir uh, savs viedoklis un man nav nekādas ilūzijas par to, ka, um, par to, ka um, es mainīšu jūs domas, es jums atstāšu iespēju to vērtēt pašiem, vai tas ir legāli vai nelegāli, tas būtu jākvalificē, tad uh, kas tad notiek, un tas notiek praksē, kā jau es skaidroju jebkurš ja patvērumu meklētājs, lai arī no kuras valsts viņš nāktu, ir tiesīgs pieteikties uz patvērumu, saņemt interviju, viņam ir tiesības saņemt brīvu juridisku palīdzību, bezmaksas juridisku palīdzību, viņam ir tiesības arī iesniegt apelāciju. Un, godīgi sakot, diezgan daudzi no viņiem patiesībā var palikt galu galā. Tātad Jā, tātad tiešām tas ir nedaudz par tālu. Un um, patvērumu dienas Grieķija, jaunie asa un citi pilnībā ievēro Eiropas tiesisko ietvaru. Par uh, pārcelšanu, kas notiek, ko komisija dara, es negribu šeit uh, ar pirkstu rādīt ne uz vienu konkrētu valsti, bet Galvenais iemesls eh, jūsu jautājumā, eh, tas galvenais iemesls, eh, kāpēc ir vajadzīgs laiks, lai cilvēkus pārceltu pat pēc tam, kad uh, dalībvalstis ir nosūtījuši savu piekrišanu. Tas ir tāpēc, ka dažas dalībvalstis, un uh, es atkal uh, nerādīšu ne uz vienu ar pirkstu, uh, Eh, Daži dalībvalsts norāda, paga, pagaidiet, vēl nesūtiet šos cilvēkus, kamēr nesam viņiem atraduši piemērotus mājokļus. Un tas eh, tātad eh, ir jau nolēmts, ka būs pārcelšana, bet tas nenotiek mūsu dēļ šī vilcināšanās. Tas nav Grieķijas dēļ, bet tas ir uzņemošo dalību valstu dēļ. To gribu ļoti skaidri pateikt. Un tad vēl viens uh, pierādījums tam, ka es uh, nevaru būt politiķis un uh, laimīgā kārtā man nav tādu nolūku uh, jo tur ir jālieto visādi pārspīlējumi. Es eh, strādāju krīzes pārvaldības jomā un dažkārt tad palīdz uh, uh, nepārspīlēt uh, formulējumus. Ja es atvainojos, ja kādu aizvainoju, es jau relativizēju šo nevisai optimālo apzīmējumu ka es teicu, ka situācija ir, nav gluži optimāla. Es tomēr neesmu politiķis, es vienkārši centušos atrisināt problēmas. Vai tas bija Eiropas Savienības un Turcijas uh, pakts vai vienošanās, kas samazināja šos skaidrus, vai ne, es jums varu aizsūtīt grafiku, kas ir pilnīgi skaidrs, mēs to esam prezentējuši. Atšķirībā no tā, ko jūs sakāt, uh, ierašanās uh, uh, no novembra līdz marta sākumam bija ļoti, ļoti augsti šie skaitļi, to, cik, to skaits, kas ieradās. Jā, šie skaitļi samazinājās eh, vienkārši tāpēc, ka iestājās ziema, bet ehm, tik un tā šajā te laikā vidēji, šajos mēnešos, ko jūs minējāt, tie, man liekas, bija 4000 cilvēku dienā, kas ieradās eh, salās Tajos mēnešos, eh, tajās nedēļās, kas eh, bija pirms um, Turcijas un Eiropas Unības paziņojumu, tie bija 1700 cilvēki, kas vēl ieradās dienā. Un pēc tam dienu pa dienai šis skaitlis gāja uz leju līdz pat uh, 150 cilvēkiem, un tad uh, pat nokritās zem 50 cilvēkiem dienā uz ilgu periodu. Jā, jūs varat apspriest, eh, vai tas ir eh, morāli, jūs varat eh, dažādi to novērtēt, bet, manuprāt, tas ir neapstrīdam, ka Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās ir būtiski ietekmējuši šo ieceļotāju skaitu. Jums var būt atšķirīgi viedokļi, kā jūs to vērtējat, protams. So, that uh, on. Tālāk. Bija jautājums par to, vai cilvēks var pārvietot uz kontinentu. Manuprāt, ir svarīgi pateikt, ka cilvēki tiek pārvietot uz kontinentālo daļu, un uh, tie cilvēki, kas tur tiek pārvietoti, ir tie, kur attiecīgās iestādes uh, ir noteikušas, ka viņi vainu uh, īpaši uh, delikāti gadījumi tie ir vai arī ģimenes apvienošanās apsvērumu dēļ, ka viņi netiks nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Un, ja nemaldos, tas atbild arī uz citu jautājumu, kas tika uzdots. Tātad līdz šim pēdējā mēneša laikā ap ja nemaldos, 3,5 tūkstoši cilvēku ir pārvietoti uz kontinentu. Un uh, pilnīgi skaidrs, tagadējos apstākļos mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka tie cilvēki, uh, kuriem tur nav jābūt, lai viņi tiktu pārvietot uz kontinentu. Bet kas vēl ir skaidrs? Paņemsim par piemēru šos te migrantus ar uh, zemu atzīšanas uh, līmeni. Ja jūs viņus gribat nosūtīt atpakaļ uz Turciju, tad uh, tā ir, ka Turcija ir pateikusi, ka viņi ņems tikai cilvēkus no salām. Tā ir realitāte. Tātad. I mean, you would see, uh, <laughs> yeah, it wasn't yours to call, but I... Jā, tas nebija jūsu lēmums, bet paldies par to. Uh, Jā, protams, eh, var redzēt, kur kāds ir ieradies. Eh, viņa dokumentos tas būtu rakstīts, ka viņš ir ieradies salā. Kāpēc ar to nebūtu pietiekami? Jūs runājat par uh, vietas ierobežojumu uz salām, jā, to es pilnībā saprotu, bet uh, jāsaprot taču arī, ka cilvēkus vieglāk ir uh, pārvaldīt uz salas nekā uh, kontinentā. Uh, Eh, es nesaprotu, kāpēc Turcija grib ņemt tikai cilvēkus, kas ir no zinām datumu ieradušies salās, bet eh, tādējādi taču mums būtu mazāk cilvēku jāpārvieto uz, uz kontinentu, kamēr notiek viņu, kamēr viņu lieta tiek skatīta. Vai tas nebūtu iemesls to nedarīt? For me, and, and I think it's, it's broader for the commission. Jā. Komisija, um, jā, varētu teikt, eh, no mūsu puses. Uh, jā, ja ir skaidrs, ka cilvēks ir reģistrēts pēc 21. mārta salā un jūs esat nosūtījuši uz Turciju pirkstu nospiedumus un uh, viņi var identificēt šo cilvēku, tas, protams, būtu pieņemami. Mums nebūtu pret to iebildumi, jo um, tas uh, atrisināt daudzas problēmas. Bet realitāte ir tāda, ka šos cilvēkus nevar nosūtīt atpakaļ uz Turciju. Un to arī tad var dažādi novērtēt, bet tad var teikt, nu jā, paraugieties, mēs tad tomēr viņus nu, aizsūtīsim uz kontinentu, tik un tā. Bet tas uh, tomēr uh, vājina Eiropas Unības un Turcijas uh, paziņojumu, jo tad nākamais migrants domās, labi, tad es varu ierasties salā un tad uh, Eh, diezgan ātri nokļūšu kontinentā un mani nesūtīs atpakaļ uz Turciju. Tas ir tas jautājums šeit. Uh, really Jā, es ļoti atvainojos, Klaud, ka man tas jādara, bet te nav uh, tikai runa par to, kur jūs ieradāties, bet uh, uh, par to, uh, vai jūs esat uh, fiziski vēl salā. Tātad Turcija saka Grieķiem, Eiropas Savienībai, kur uh, turēt cilvēkus pirms uh, viņi varēs atgriezties. Tātad es neiesaku to ignorēt. Tas nav tas, ko es cenšos pateikt. Es cenšos vienkārši saprast, kāpēc mēs nepārvietojam šos cilvēkus, ja ir jau reģistrēts fakts, ka viņi ir ieradušies uh, salā pirms vai pēc kāda konkrēta datuma. Jums ir taisnība, tā tas ir, bet uh, lai papildinātu. Gribu teikt, ka mēs diskutējam ar Turciju, un uh, šī diskusija jau kādu laiku uh, turpinās. Uh, um, lai redzētu tieši to, vai būtu iespējams šos cilvēkus uh, nosūtīt uh, uz kontinentu un sūtīt atpakaļ. Now, the, the on... Un tad bija komentārs par to, vai uh, pārmitināšanas skaidri ir tik zemi, uh, Varbūt eh, jūs gribat kaut ko par to pateikt. Vienīgā lieta, ko gribu teikt, ir jānošķir eh, viens pret vienu un šī te otra eh, pārmitināšanas daļa. Tātad daļa no pārmitināšanas ir viens pret vienu, tas ir tas skaitlis, ko jūs uh, citējāt, bet ir arī citas pārmitināšanas, kas notiek, bet varbūt Rajankungs var par to plašāk pakomentēt. Un tad bija jautājums Vienkārši gribu pateikt, ka es pilnībā piekrītu, ka mums uh, vajadzētu censties uh, uzlabot tos apstākļus, uh, kuros uh, migranti uh, dzīvo. Uz salas es uh, centos izskaidrot, kur ir šīs šaurās vietas. Nav jau tā, ka mēs nevēlamies, vai mums nav naudas vai enerģijas, bet nē, mums ir vajadzīga vieta, vienkārši fiziska vieta, kur to darīt. Uh, šis pārāk augstu noteiktais pārcelšanas skaits, tas atsaucas atkal uz Eiropas Savienības un Turcijas vienošanos. Tad, kad bija runa par 66 tūkstošiem cilvēku pārcelšanu, kad šis skaits tika noteikts, tas bija pirms Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās. Līdz ar to uh, Eh, cilvēku skaits, kas ieradās, eh, samazinājās, eh, būtiski samazinājās, un palielinājās arī to cilvēku skaits, kuri varētu kvalificēties pārcelšanai. Tā ir atbildes to. Um, un tad ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums - koordinācija Tas ir ļoti svarīgi to pateikt. Mēs esam Eiropas Savienības dalība valstī. Tātad, kad ir runa par kaut kādu lietu organizēšanu, un uh, mēs pie tā strādājam, tad tas ir vienmēr jādara cieši sadarbojoties, uh, un uh, tad to koordinē uh, pašas iestādes. Tā ir tā ideja, kas ir tā visa pamatā. Mēs cenšamies, cik vien tas ir mūsu spēkos, atbalstīt Grieķiju šajā um, darbā. Eko koordinē savu darbu ar saviem partneriem un arī ar uh, migrācijas ministriju. Un arī no mūsu puses uh, mēs cenšamies šo procesu atbalstīt, cik vien tas ir mūsu spēkos. Uh, Eh, kaut arī eh, ir zināms darba eh, dalījums, un es neesmu tik tieši atbildīgs par humanitāro palīdzību, jo mums ir at, atsevišķas dienas tam. Vai tas ir pieņemami pārvietot cilvēkus no neapkurinātām rūpnīcām? Tas ir skaidrs, ka tas ir tas, uh, ko mēs, eh, ka tas nav tas, ko mēs vēlamies. Pēdējās nedēļās mēs esam centušies eh, pārvietot cilvēkus, ja mēs atgriežamies dažu mēnešu senā pagātnē, tad bija ļoti daudz cilvēku idomēnī. Viņi vispirms tika pārvietoti, un um, tur bija daudz kritikas par uh, dažādām vietām. Viņi tika pārvietoti arī uz rūpnīcām, es atvainojos uz noliktavām, un uh, tas process, ko mēs darām, mēs cenšamies uzlabot šīs vietas, kur cilvēkus pārvietot, un ja vietas tiešām nav piemērotas ne vidējā, ne ilgākā termiņā, tad mēs cenšamies cilvēkus no turienes pārvietot prom. Tas ir tas process, kas notiek, un kā jau es iepriekš teicu, cik es zinu, tad uh, tagad ir apmēram 700 cilvēku, vismaz vakar tas tā bija. Es uh, saku mēs, bet es eh, domāju te par eko partneriem, jo viņi cenšas eh, pārvietot cilvēkus uz labākām vietām. Bija arī jautājumi par Grieķijas eh, veselības sistēmu, par to bija bāžas, un no Home ģenerāla direktorāta kolēģi arī um, Jā, vai dalībvalstis dara pietiekam daudz pārvietošanā? Es um, diezgan piesardzīgi tagad izsakos, nezinu, kā lai par to runā. Viņi dara vairāk nekā iepriekš. Un kā jau Rājankungs teica, tagad uh, mēs esam. Uh, sasnieguši apmēram tūkstošu pārvietošanas, eh, pārcelšanas gadījumu mēnesī. Pēc tam, protams, mēs vēlamies eh, sasniegt lielāku skaļus, 2-3 tūkstošus. Eh, tas, protams, viss tiek saskaņots ar dalību valstīm. Ko es varu pateikt? Ehm, tas viss ir arī šajā kopīgajā rīcības plānā. Un uz tā uh, pamata, tad uh, dalībvalsts arī veiks šo darbu. Uh, uh, tāpat mēs strādājam pie jautājuma par ģimeņu atkal apvienošanu. Tā tad ir atkal jāizvērtē, kur cilvēki ir tiesīgi šo ģimenes atkal apvienošanu. Tur ir uh, tāda blakus procedūra un tur neniek uh, bloķēta šī uh, procedūra. Nezinu par uh, līgumiem ar Lībiju, vai to vajadzētu darīt vai nē. Eh, es te labāk komentārus uh, neizteikšu. Uh, migranti atradīs jaunus ceļus uz Eiropu un cilvēki noteikti ir radoši runājot par tiem cilvēkiem, kas tradicionāli eh, izmantojuši Austrum vidusjūras uh, reģionu, tad redzam, ka jā, tik tiešām ir uh, nelielas šīs aktivizēšanās uh, pazīmes un par 900 tūkstošiem šo cilvēku skaits samazinājies, tātad tie, kas izmantoja šo maršrutu. Tātad jau statistika eh, to labi atspoguļo, bet ja jūs raugaties arī uz eh, to, kas ir šie cilvēki, kas nonāk Itālijā, tad eh, mēs redzam, ka tie ir pavisam atkal citi migranti un migrantu grupas. Varbūt šeit likšu punktu, varbūt kaut ko esmu piemirsis. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un Rājankungs. Mums līdz 6.30 ir jābeidz sēde deputātiem ir jāceļo, jādodas mājās. Es eh, ceru, ka viss, protams, vispirms novērtējos ļoti detalizētās atbildes. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka Mārtiņš praktiski jau atbildēja uz lielāko jautājumu daļu, atbildēšu uz tiem varbūt, kas netika atbildēt vai sniegšu kādus papildu elementus, eh, bet, nu, man liekas, ka tik daudz sakāmā vairs nav palicis. Tik uzdots jautājums par to, kāpēc mēs pieņemam, ka mēs eh, varēsim īstenot mērķi nodrošināt pārcelšanas eh, skaitļus, ko mēs eh, nospraudām kā mēģus 2015. Eh, gada septembrī šo jautājumu uzdeva Prosts kundze un Lenārds, kungs, Lenārds kundze jautā, vai mēs es, neesam pārvērtējuši to cilvēku skaitu, kurus vispār būtu iespējams pārcelt. Šo jautājumu varētu atbildēt tā. Uh, 2015. gada septembrī padome pieņēma tādu uz nākotni vērstu eh, lēmumu, ņemot vairāk tās valsts, uz kurām bija iespējama pārcelšana, matemātiski šķiet ir skaidrs, ka ja netiek eh, glāzi piepildīta līdz augšai, tad nav iespējams no tās dzert. Tas attiecas arī uz eh, šo lietu un kāpēc komisija ir nedaudz grozījusi savus mērķus savā nesenākajā rekomendācijā, salīdzinot ar iepriekšējām. Tagad mēs piekoriģējam šos uh, plānus attiecībā uz cilvēku skaitu, kurus mēs uzskatām par um, pārceļamiem un uh, šķiet, ka vismaz pagaidām, kamēr uh, šīs ienākošās plūsmas saglabājas šādos mazākos apmēros, tad, nu, šķiet, ka tas būtu atbilstīgi. Bija pāris jautājumu par laikam tās pašas eh, deputāts uzdevušos jautājumus par to, kā uh, eh, Pirīkundze uzdevušo jautājumu lado priekšsādātājs atvainojās sakarunātājs. Tātad, kā mēs varam saskaņot šo faktu? Gribētu norādīt uz to, kā komisija ir um, ieteikusi, kā šo pārcelšanu vajadzētu atkal atsākt, sniedzot uh, konkrētas garantijas, un komisija ir konkrēti norādījusi, ka šīm garantijām uh, jātiecas uz to veidu, kā personas tiks uh, uzņemtas. Tātad, ka Grieķijai jāsniedz garantija, ka cilvēkam būs vieta konkrētā uzņemšanas centrā, un uh, šie uzņemšanas centri savukārt atbilst uh, noteiktiem standartiem. Tātad tas, kas varbūt šķiet uh, pretrunīgs, uh, tomēr ir uh, izdarāms tādā veidā, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam. Bija tāds vispārēji raksturi jautājums. Mārtiņš, man liekas, jau zināmā mērā uz to atbildēja, kāpēc pārmetināšanas rādītāji ir tik zemi. Domāju, ka tas ir jautājums, kas eh, tiek uzdos dažādos kontekstos un. Tas ir sarežģīts jautājums, bet, eh, nu, varbūt vienkāršojot un. Vislabākajā veidā cenšoties atbildēt šo jautājumu, varētu teikt, ka Eiropas Savienība dalībvalstis ir bijušas mazāk eh, devīgas, piedāvājot vietas pārmetināšanai nekā citas e, pasaules e, daļas. Attīstītās valsts vienkārši tāpēc, ka lielākā daļa patvērumu pieprasījumu ir tāpēc, ka cilvēki spontāni ir ieradušies. Tas ir varbūt salīdzinot, jā, Eiropas e, geogrāfisko situāciju ar ASV, Kanādu, citām jurisdikcijām, kur pastāv šī iespēja izvēlēties eh, tātad eh, kā un cik uzņemt eh, bēgļus, patvērumu meklētājus, kas ir ieradušies jau caur šīm pārmetināšanas schēmām. Šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Varbūt kaut ko es palaidu garām, Džīna, pavisam ātri. Jautājums par naudu, par līdzekļiem. Vai jūs esat uh, apmierināti ar līdzekļu izmantojuma e, izvērtējumu. Jā, jāsaka, ka man e, nav. Tas nav mans kompetences jautājums, lai es jums varētu precīzi atbildēt uz šo jautājumu, tāpēc es labāk atbildi te nesniegšu. Pilnīgi noteikti varu Eh, sniegt informāciju sekretariātiem no kāda cilvēka, tā tad um, palīdzēt jums kontaktēties ar kādu no finanšu dienas, varbūt Mārtiņš, ko var teikt. Tā kā es neesmu uh, arī tieši atbildīgs par šo maksājumu apstiprināšanu, tad arī es uh, te tā ļoti pieticīgi varētu izteikties, bet gribu teikt tikai to, ka ir vairāki drošības mehānismi, Eko ir izstrādāts modelis, kas, tiek, eh, kas ir jau izmantots un eh, testēts citur, izmantojot eh, uzticamus partnerus. Un visam šīm darbam jau ir paredzēti zināmi standarti, noteicībā tie ir grāmatvedību uzskaita, tā ka mēs pieturamies pie normām, pie parastajām garantijām Un arī attiecībā uz DG Home. Arī tur ir uh, šie parastie kontrols uh, mehānismi, standarti. Detaļās uh, man nav laika iedziļināties. Kā jau visi citi Eiropas Savienības izdevumi, to iztērēšana ir atbilstoši jāpārbauda, par to ir jāatskaitās, bet varbūt pāragri vēl ir veikt šo novērtējumu. Nu, mēs sacīm redzam, cenšamies darīt, ko varam, lai nodrošinātu labu koordināciju, lai nebūtu šo darbību pārklāšanās, kā jūs jau pareizi norādījāt. kā es teicu, nav manas kompetences joma, bet katrā ziņā arī finanšu departamentam būs grūti sniegt uh, tādu ļoti konkrētu atbildi tieši pēc, eh, tā teikt, šo darbību veikšanas. Klod, varbūt būtiski viens papildus punkts vēl. Man šķiet, ka es neatbildēju uz vienu jautājumu, ko uzdeva Lenārds kundze par eh, to, ka pieļautu pārsūtīšanu atbilstoši Dublinas mehānismam no dalību valstīm, kuras tāpat laikā piesdāvā vietas pārvietošanai. Tā ir tāda vilinoša ideja. Es saprotu tās pievilcību, ja tā var izteikties, bet uh, Šķiet, ka komisijas atbild varētu būt tāda, ka juridiskās saistības nav tirgojamas un ir eh, juridisks pienākums eh, valstīm, kas piedalās pārvietošanā, tātad pildīt savas juridiskās tiesiskās saistības attiecībā uz šo procesu. Un tāpat arī Grieķijai ir pienākums respektēt tiesiskuma principus attiecībā uz Dublinas mehānismu, pārsūtīšanu, cik vien, protams, tas ir iespējams atbilstoši Eiropas Savienības eh, tiesību aktiem, atsākot atkal šos eh, pārsūtījumus atbilstoši Dublinas mehānismu. Cienījamie kolēģi, pirms eh, jūs dodaties projām, gribētu norādīt, ka neviens no referentiem kas atbildīgi par eh, šiem dosiem, nebija kļāta. Tāpēc īpaši gribu pateikties tiem deputātiem, kas bija klāt. Un es domāju, ka vairāk kā atbilstoši uzdeva dažādas jautājumus ar eh, tādu ļoti saprotamu izskaidrojumu intensitāti. Mēs saprotam, cik eh, no humāna aspekta un politiskā aspekta ir svarīgi šie jautājumi. Pretējā gadījumā mums nevajadzētu šeit mums atrasties un diskutēt tā, ka paldies par eh, šo diskusiju. Gribu pateikties abiem komisijas pārstāvjiem par eh, jūsu klātbūtni. Mēs pagājušo reizi jau teicām, ka mums ir nepieciešama regulāra atskaitīšanās un ziņošana. Jā, protams, mums pastāv viedokļu atšķirības dažos punktos starp mūsu deputātiem un to, ko jūs teicāt, bet eh, mana prioritāte ir sakojoša. Mums ir jāsaglabā šo saikni, jo mums jānodrošina mm, šis atbildīgums koordinātori. Mm, tālāk vēl to visu pārunās, mm, tātad šīs galvenās praktiskās jaunos ierosinājumus. Bet ja mums nebūtu šīs diskusija, tad mēs tiešām nepārnātu šos svarīgākos jautājumus. Tā ka paldies, ka ieradāties šeit, veltījāt uh, savu laiku diskusijai. Tātad vēlreiz paldies mūsu viesiem. Un, kolēģi, nākošā sanāksme būs uh, dibināšanas sanāksme 23. Sanā... janvārī. Dibināšanas sanāksme, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs pārveidojam savu komiteju, tātad dibinam to no jauna. Nu, jūs to nekādā gadījumā nepalaidīsiet garām, esmu pārliecināts. 23. 3. janvārs nākamā tikšanās reize. Paldies, ka izturējāt līdz sanāksmes beigām. Vai kādi citi jautājumi nav, tad sanāksim beidzam. Paldies!